Okay, yes, <clears throat> absolutely, absolutely. Um, Labi, start with... sāksim darbu. Pie mums ir uh, divi ļoti svarīgi viesi ieradušies. Mums ir divas uzklausīšanas. Sākumā pieņemsim darba kārtību. Tad uh, nu, esam to pieņēmuši šajā redakcijā. 19 valodās ir pieejams tulkojums, mēs tiekam raidīti arī internetā, nu kā parasti. Man ir liels prieks šodien pie mums sveikt Aleksandru Dobrintu, kas ir Vācijas transporta un digitālās infrastruktūras ministrs. Un jūs kolēģis ieradīsies arī vēlāk, mēs arī viņu šodien uzklausīsim. Uh, Es eh, saprotu, ka jūs esat labi sagatavojies šodien eh, šai sēdē, šai uzklausīšanai. Nu, no sākumā man būs eh, tagad došu jums vārdu dažām piezīmēm, un pēc tam kolēģi uzdos daudzus grūtus jautājumus. Cienītā priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, gribēju jums pateikties par man sniegto iespēju šodien izteikties par dažādiem būtiskiem jautājumiem. Gribēju arī pateikties par šo ielūgumu. Ar prieku pie jums ierados, lai varētu spriest par attiecīgajiem jautājumiem. Jāsaka, ka tas, par ko mēs šodien runāsim, neatriecas tikai uz dalību valstīm. Tas attiecas uz visu Eiropas Savienību. Vācijā uzreiz pēc tam, kad tapa zināmi ASV iestāžu pārmetumi par Volkswagen, eh, mēs nekavējoties sākām rīkoties un jāsaka, ka mēs esam tā valsts, kas eh, ir mēģinājusi nu, visu lietu noskaidrot, eh, noskaidrot visus šos cēloņus un Vācijas valdība, ņemot vērā paziņojumus plašsaziņas līdzekļos, uzzināja par Volkswagen skandālu 19. septembrī novembrī pagājušā gadā, un nekavējoties mēs arī sākām rīkoties. Uzreiz pēc šīs nedēļas nogales es uh, sasaucu um, Vācijas transporta iestādes un uh, transporta ministrijas speciālistus, lai varētu šo lietu izmeklēt pilnībā. Uh, Kraftfahrt Bundesamt, jeb Vācijas transporta organizācija, kas ir arī tīpu pielaišanas iestāde, veic dažādas pārbaudes, tā veica arī dažādu gan pašmāju, gan ārzemju ražotāju automobīļu pārbaudi. Un transporta iestāde tad arī pārbaudīja visas automašīnas, kas darbināts ar dīzeļu degvielu Eiro, saskaņā ar Eiro 5 un Eiro 6 Uh, standartiem un uh, tika pārbaudīti 50 mašīnu modeļi. 2015. gada oktobrī mēs pieprasījām, lai Volkswagen sagatavo konkrētu programmu ar tehniskiem parametriem, lai varētu uh, tātad izbeigt izmantot šo emisiju izslēgšanas ierīci, lai nekādā gadījumā nenodarītu kaitējumu saviem klientiem un Volkswagenam arī uzlikām saistības uh, atsaukt uh, attiecīgās uh, automašīnas 2,4 miljonu kopskaitā, tātad tās izņemt tagad no ražošanas un um, izņemt no tām uh, šo emisiju izslēgšanas ierīci. Un tad uh, mašīnas sāka pārveidot, un tagad tiek pārveidot arī citi modeļi. Uh, Un tad, kad Volkswagen mums piedāvās eh, eh, jau pirmos rezultātus, mēs tos rūpīgi izskatīsim. Un dokumentācija jau ir izskatīta, un eh, tāpat laikā ir jāparūpēs, lai visi, visas patērētāja tiesības tiktu cienītas un ievērotas, jo viņi nekādā gadījumā nedrīkst eh, ciest. Mēs teicām, ka automašīnu pārveidošana eh, nedrīkst nekādā veidā ietekmēt citus mašīnas parametrus, tādus kā CO2 izmešus, degvielas patēriņu un tā tā tālāk, eh, visi šie parametri, kas ir jāievēro, lai mašīnas tips tiktu pieļauts. Izmeklēšanas komisija, ko es sasaucu, jau ir tikusies 63 reizes 22. aprīlī. Eh, tika arī sagatavots eh, ļoti izsmeļošs ziņojums. Es ceru, ka jūs ar to arī iepazināties. Un, ja mēs runājam par uh, eh, dažādiem mērījumiem, kas ir veikti gan braukcot uz ielas, gan laboratorijās, mēs secinājām, ka neviena automašīna ka citas automašīnas neizmanto tādas uh, tipa pārbaudas veids kā Volkswagens, bet uh, Volkswagen arī um, iz, izmanto dažādus testus, lai pārbaudītu izmešus, piemēram, tā sauktie termologi, kas uh, samazina izplūdes gāzu attīrīšanu saskaņā ar attiecīgām direktīvām. Ja šādas ierīces ir nepieciešamas, lai saudzētu motoru eh, vai arī, lai eh, mašīna būtu mazāk pakļaut negadījumiem, tad šādas eh, parametrus ir iespējams izmantot. Un bija gan arī zināmas šaubas, vai šie termologi aizsargājot me, motoru patiešām ir attaisnojami. Un izmeklēšanas komisija lūdza, lai ražotāji uh, attiecīgi e, pielāgotu savus automašīnas, lai termologi netiktu izmantoti ļaunprātīgi. Un e, jāsaka, ka Volkswagen e, mums apsolīja Audi, Mercedes, Opels, Porsche un Volkswagen apsolīja, ka viņi veiks attiecīgus pielāgojumus un ņemot vērā servisa pasākumus, viņi visā Eiropā atsauc 630 tūkstošus mašīnas, KBA, jeb transporta iestāde, pārbauda, vai eh, tas nenāks par ļaunu patērētājiem un kā eh, tiks ievēroti visi parametri un normas, un ja KBA eh, būs pārliecināta par optimizētu emisiju koncepciju, tad Protams, ieguvē būs visi. Un ārzemēs pieļautie automašīnu tipi, nu, uz tiem mēs nevarējām šos pasākumus attiecināt, bet ir vairāki ražotāji, kas paziņoja mums un komisijai, piemēram, Renault ka ir eh, viņiem jāvienojas par attiecīgiem pasākumiem tāpat, un nu, tā, tad šie lēmumi ir jāpieņem attiecīgajām tipu pielaides iestādēm. Mēs arī informējām visas iestādes eh, citās dalību valstīs par atsauktajām mašīnām, eh, par kurām pastāvēja šaubas, ka tur varētu būt nu, kādas problēmas. Mašīnas, ko mēs pētījām, tika iedalītas trīs grupās. Pirmā grupa - automašīnas, kur tika nu, konstatēti eh, kaut, kādi, kaut kādas atkāpes no normas. Uh, bet tajā pašā laikā izmešu līmeni varēja uh, tehniski pamatot. Otrām kārtām eh, slā, tādas automašīnas, kas radīja slāpekļa emisijas un bija aprīkotas ar termologu. Un ņemot vērā uh, visas eh, ieviestos pasākums šīs mašīnas eh, tika atsauktas no tirgus. Un, ja mēs ņemam vērā Vācijas kompetences, šīs automašīnas pēc uh, attiecīgajiem pielāgojumiem uh, tām vajadzētu uh, emitēt daudz mazāk NOx, lai varētu tā tad reālā braukšanas laikā samazināt slāpekļa emisijas. Trešajā grupā ir automašīnas ar šo emisiju izslēgšanas ierīci, dīzeļa <clears throat> dzinējiem uh, ar uh, dzinēju tipu 189. Uh, ja mēs uh, runājam par šo izsmeļošo ziņojumu, ko sagatavoja mūsu izmeklēšanas komiteja un mūsu ieviestie pasākumi, es domāju, ka mēs varētu mm, godīgi teikt, esam pavirzījusies uz priekšu, ir panākts eh, liels eh, progress, ir citas valstis, kas arī ir sagatavojušas izmeklēšanas ziņojumus, eh, bet ne visas tos ir publiskojušas un ir jāīsteno uh, vairāki pasākumi, bet uh, šķiet uh, pagaidām tikai Vācija ir nu, kaut kāds konkrētus plānus jau uh, piedāvājusi un ir gatava tos īstenot. Mēs uzskatām, ka šīs emisiju izslēgšanas ierīces, no tām ir jāatsakās, kad arī citi autoražotāji to darīs un eh, KB, KBE. Mēs eh, teicām, ka pielaižot eh, automašīnas tipu ir. Um, uzreiz ražotājiem jāpaziņo, vai viņi izmanto motora aizsargāšanas ierīces un viņiem par to ir jāinformē KBA un uh, jāiepazīstina iestāde ar visām programmatūrām un parametriem, kas tiek izmantoti un kā tas tiek darīts. Un tas tagad tiek pārbaudīts. Tātad iepazīšanāšana ar motora programmatūru un uzbūvi ir obligāta, lai automašīnas tips tiktu pielaists. tika runāts arī par tās augtajiem dopinga testiem automašīnām, tātad tās ir līdz šim neizziņotas kontrolas, ko veids KBA. Tagad Eiropas līmenī mums vajadzētu uh, runāt par, uh, tiem motor, par tām motoraizsargāšanas iestā, ierīcēm, kas ir pieļaujams un tām, kas nav. Mums ir jārunā par uh, trim eh, ļoti svarīgiem aspektiem, proti, ja mēs runājam par kritērijiem, par pārbaudas kritēriju ieviešanu, ir jāsaprot arī tā, to, kāds ir tehniskās attiecības līmenis un 715, 2015 direktīva uh, ir uh, šis, uh, šī kritērija latiņa un uh, tās atkāpes, uh, ko var pamatot ar motora aizsardzību, ir ļoti nopietni jāierobežo, lai varētu uh, skaidru un gaiši mm, arī pateikt, ka šis pāns, piektais pāns direktīvā pagadām ir joprojām ļoti, nu, plaši definējums, interpretējams. Jāsaka, ka tagad eh, nu, pats sliktākais inženieris, kas uh, uh, uzražo ļoti netīru un sliktu motoru, tik un tā var to uh, laist tirgu, ņemot vērā šī panta uh, lielo aptvērumu. Tālāk Eiropas komisijai ir jāparūpējas, lai tīpu pielaišanas iestādes saņemtu uh, uzreiz rakstiskā veidā no ražotāja dokumentu, kas apliecinātu arī uh, viņa apņemšanos samazināt emisijas uh, savos ražotajos automobīļos un KBA tas ir jāpieprasa, tas ir jāpieprasa arī visu citu dalību valstu iestādēm un arī visai, visam tātad automašīnas datoram ir jābūt eh, visai šai programmatūrai publiskotai. Mēs tāpat arī vēlamies, lai tiktu izveidots uh, informācijas apmaiņas fórums ES līmenī, kam būtu kompetences uh, nošķirt uh, automobīļu tipu atbilstību un konstatēt, piemēram, arī neatbilstību normai. Mēs runājam arī par to, ka ir vairākas nu, pielaides iestādes, kas var nonākt pie atšķirīgiem secinājumiem, un tādēļ jābūt lielākai harmonizācijai. Paldies, tagad būšu gatavs atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies, paldies par jūsu ievadrunu. Jūs jau arī nedaudz mūs iepazīstinājāt ar savu viedokli, kā uzlabot šo uh, situāciju nākotnē. Tagad koordinātori pirmais Kāriņa kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, Dobrinta kungs. Man ir tāds vispārīgs jautājums. Vai jūs dzirdat tulkojumu? Numā 1. Sollte Deutsch sein. Pirmajam kanālam vajadzētu būt eh, vācu. Bet es runāšu angļu valodā, saka Kariņa kungs. Es klausījos jūsu ievadrunā, es izlasīju visas jūsu rakstiskās atbildes. Jāsaka, tas viss ir ļoti sarežģīti un tehniski. Te ir daudzas puses iesaistītas - ražotāji, patērētāji, um, pārbaudes, uh, testēšana pirms uh, mašīna tiek laista tirgū pēc tam. Ir bijuši arī līguma pārkāpumi, nu vismaz viens uzņēmums tos ir pārkāps. Un, un ir arī nu, tāda apšaubāma optimizācija, kas konstatēta pie citiem autoražotājiem. Bet, nu, godīgs jautājums, kādēļ vispār šāda problēma ir radusies? Kādēļ Eiropā vispār braukā mašīnas ar dīzeļmotoriem? Ja, sehr geehrter Herr Godātais kolēģi, tā tad varētu rasties jautājums, kādēļ vispār ir iespējams, neskatoties uz visu spēkā esošo likumdošanu, eh, veikt šādas manipulācijas. Es varu tikai pateikt, ka nu, varbūt arī lukumdo, likumdošana nav pilnīgi laba un neapstrīdama. Jā. Mēs runājam par krāpšanu, ko ir pieļāvis Volkswagen uzņēmums, bet ko darīt ar uzņēmumiem, nu, par kuriem mums arī pastāv zināmas šaubas, un šie termologi Mums ir jāsaprot, ir eh, nu, jāpieņem likums, kas neļauj to izmantot. Man ir tikai 5 minūtes, saka Karin kungs, tādēļ jūs pārtraucu. Mans jautājums ir tāds, kādēļ vispār šādas problēmas ir, kādēļ ir tik daudz ar dīzeļu degvielu darbināms mašīnas uh, Eiro, uz Eiropas ceļiem? Tas ir mans jautājums. ASV viņam nav dīzeļu. ASV nav dīzeļdegvielas, tā tad viņi brauc tikai ar benzīnu. Nu, kāpēc? Tā äh, langa zeit eine Diskussion über den Klimaschutz geführt. Und, uh, Mēs ļoti ilgi esam diskutējuši par uh, klimata aizsardzību, par to, ka ir jāsamazina CO2. Un jāsaka, ka tas, ka Un, protams, ņemot vērā to, ka dīzeļa degvielai ir augstāks izmešu līmenis, eh, ir jāsamazina to skaits. Bet jā, bet kādēļ tad mēs esam atbalstījuši vispār šādas tehnoloģijas, vaicā Kariņa kungs. Un runājot par tehnoloģijām, bija jau zināms, ka, nu, ja vēl nebija īsti skaidrs, cik daudz ir eh, CO2 emisija līmenis, cik liels ir CO2 emisija līmenis, bet, nu, vēl neviens neapšaubīja, ka slāpekļa izmeši no dīzeļdegvielas ir ļoti augsts, un tas ir ļoti kaitīgi cilvēkiem. Tātad, dīzels ir labs uh, CO2, saka Kariņa kungs, bet NOx, tātad slāpekļa izmeši. Es nezinu, kā NOx sauc vācu valodā, saka runātājs. NOx. Es ir immer NOx, NOx, GOX, SOX, aber diese gefährliche äh, Abgasen. Wenn man die letzten zehn Jahre sich anschaut, Nu, ja mēs skatāmies attīstību pēdējo desmit gadu garumā, e, vērojam šos mērījumus, jāsaka, ka ir, protams, jāņem vērā Eiropas tiesības un e, robežvērtības ir jāparā striktākas, ja mēs runājam par eiro 6 dīzeli un zemiem rādītājiem. Mm Tas bija noteikts jau pirms tam, un ja mēs runājam par eh, pārbaudēm, pārbaudas kļūst arī aizvien stingrākas, bet, nu, protams, mēs nedrīkstam pieļaut arī krāpniecību. Krāpties tagad ir grūtāk. Bet eh, ir arī, nu, tāda sapratne ka ir jārūpējas par tīrākām automašīnām uz mūsu ceļiem. Mums ir, protams, arī jāmēra reālās emisijas. Tad, kad automašīna atrodas uz ceļa, neveic jāveic kaut kāda abstrakta testa laboratorijās. Paldies. Guten Morgen, uh, minister. Schön. Labrīt, ministra kungs, priecājos, ka jūs esat pie mums ieradies, un to es arī tā domāju, ko saku, jo mums ir bijuši tādi piemēri, kas uh, līdz šim ilgi atteikušies ierasties. Tagad pievērsīšos jautājumam, ir tikai 5 minūtes laika, tādēļ gribētu dzirdēt konkrētas atbildes. Vairāki Vācijas pasažiņas mīdzekļi šīs nedēļas laikā ir apgalvojuši, ka jūs personiski esat uh, eh, vērsuši esat atbalstījuši tādus paraugā prāvas, tad esat vērsušies pret šāda veida parauga prāvām un ka jūs esat principā par to, ka patērētāji var vērsties tiesā, bet pret tieši šīm konkrētajām, šo konkrēto instrumentu. Jā, mēs atbalstam patērētāju tiesības, tādēļ, kā pirmie mēs arī aktīvi sākām rīkoties un parūpējamies par to, lai tie transporta līdzekļi, par kuriem runā, to starp Volkswagen, Vācijā un Eiropā atrastos tādā stāvoklī, kādā tika pārdoti klientiem, patērētājiem, lai patērētājiem nerastos zaudējumi. Un tas, ko jūs domājat, ir Vācijas valdības ziņojums patērētāju komitejā, kur runa bija tikai par Volkswagenu un tika iekļauts tāds vispārīgs dabas formulējums, kas arī kā tāds ir atzīts, kā tāds vispārīgs formulējums šis konkrēto gadījumu faktu konstatācijai, un šāds formulējums nav pieņemams, jo nav neviena vieta likumā, kur var pieņemt lēmumu par to, vai var atbalstīt šādu rīcību vai nē. Tāpat nav nekāda vienošanās, nav arī koalīcijas līgumā vienošanās. Vai Tātad eh, jums principā nekas nav pret kolektīvām prasībām. prasībām. Jā, es gribētu vispirms iepazīties ar likuma priekšlikumu, un tad mēs to pārbaudītu, un tad pieņemt lēmumus par to, vai tas ir pareizs vai nē. Tās ir eh, jau daudz garu diskusijas saistībā uz šiem paraugu gadījumu konstatējumiem, un tas nav nekas jauns. Eh, šī lieta jau daudz gadus ir zināms. Uh, Runājot, nu jā, vai kolektīvie prasības ir saistītas ar likumiem, nu nezinu. Mans otrs jautājums. Savās atbildēs par uh, testiem Vācijā jūs teicāt, ka attiecīgas dienests ir veicis padziļinātu izmeklēšanu, un mēs dzirdējām, kā līdz šim tika izmantot tikai testēšana laboratorijas apstākļos, jo tā tikai drīkstēja testēt. Un ko jūs tad īsti domājat ar šo detalizēto dziļāko testēšanu? Mūsu ziņojumā ļoti detalizēti ir pastāstīts, kā mēs veicām šos izmeklējumus. Un tie bija daudz tālāk nekā Eiropas likumos noteikti testēšanas apstākļi augstos apstākļos. Mēs piemērojam testēšanu arī karsta motora darbošanās režīmā un testējām arī dažādus, dažādos apstākļos, kad eh, ir atkāpes, kad, piemēram, ir citādāka temperatūra vai ātrums, un ar to visu jūs detalizēti varat iepazīties uh, pārbaudas protokolos, kurus esam publicējuši. Šeit ir iekļauta detalizētā izmeklēšana. Un kāds ir juridiskais pamats tam esošais? Jā, juridiskajā pamatā ir iespēja veikt uh, testēšanu laboratorijā augstos motoru apstākļos, kā tas ir teikts, un tad mums ir tāda situācija, kur ir skaidrs aizdomas, un tad mēs veicām pārbaudas, vai tikuši veikts manipulācijas, ko konstatēja ASV. Un tādēļ šeit reāli bija jāpiemēro cita veida testēšanas procedūra. Un tagad mans pēdējais jautājums, ministrs kungs, manuprāt, uh, 14. septembra 2016. gada Grēfeldes tiesas spriedums jums noteikti ir zināms. Šeit eh, Audi tirgotājs skandāla rezultātā gribēja atgriezt savu automašīnu un beigās viņam tika piespriests eh, pozitīvs spriedums. Un šeit eh, citēšu sprieduma tekstu, kur ir minēts, ka KBA ir jāņem vērā uh, taču tas eh, nav spējis eh, būt rīcības spējīgs un arī vēlāk neatzina pieļautās kļūdas. Un Cinkas kungs eh, nespēja dot nekādu atbildi par šo faktu. Ko jūs par to domājat? Ir vesela virkne dažādu spriedumu, kas šobrīd formulē dažādas lietas. Pieņem, ka būs vēl virknē dažādu spriedumu, jo lietas vēl tiek izskatītas, rezultāti jānogāda, taču Manuprāt, katrs atsevišķais spriedums ir attiecīgi jāizvērtē. Ir skaidrs, ka KBA pilnībā izpilda savus pienākumus, gan ņemot vērā juridisko ietvaru, gan strādājot pie šī skandāla izpētīšanas. Nu, šeit ir pretrunas, kur tiek apgalvots, ka KBA pilnībā veids savus pie, pienākumus, taču spriedumā ir citādāki fakti. Uh, Nu, man ir zināmi dažādi spriedumi, ļoti interesanti piedzīvosim vēl daudz tādus, un līdz šim ir zināms tas, ka šie spriedumi tiešām ir, tiek vērtēti ļoti dažādi un sniedz dažādas spriedumus. Lūdzu, nākamais runātājs. Labrīt, ministra kungs! Ļoti labi, ka jūs esat mūsu vidū. Sākumā vēlos jums pateikties, ka esat paskaidrojuši pāris lietas. Pirmkārt, ka manipulācijas Volkswagen uzņēmumā nebija tipiskas Vācijas auto nozarē. Tas šajā komitejā tiek labprāt uzklausīts. Tāpat arī vēlos pateikties par to, ka vēlreiz uzsvērā dīzeļu lomu klimata aizsardzībā. Manuprāt, tas arī ir būtiski. Un treškārt, es priecājos, ka runājot par kolektīvajām prasībām, jūs uh, uzreiz neatzināt šo instrumentu par labu lietu, jo, manuprāt, ir dīvaini, ka tās pašas personas un tās pašas partijas, kas vienmēr izsakās pret ASV juridisko sistēmu, pēkšņi tieši šajā gadījumā vēlas ieviest šo konkrēto sistēmu. Un tad man ir konkrēts dabas jautājums. satiksmes ministru padomē jūs skaidri teicāt, ka Eiropas direktīvas ir bijušas pārāk uh, neskaidras. To arī apstiprināja Ferhaugen kungs un gandrīz visi pārstāvi no Vācijas autorūpniecības. Mans jautājums ir, ko mēs varam darīt, lai būtu precīzāk, un vai jūs piekrītat komisārais Bienkovskas kundzei, kura uzskata, ka uh, viss ir kārtībā un ka direktīvas ir pietiekami precīzas. Paldies! Nē, es nedomāju, ka viss ir kārtībā un ka direktīvas ir pietiekami precīzas. Mums ir jāņem vērā arī direktīvu tapšanas vēsture. Šī direktīva 700 15 no 2007. gada ir jau desmit gadus veca, un pirms tam par to tika diskutēts. Tādēļ šis piektais pants, manuprāt, kur ir runa par atkāpēm, ir jau pārņemts no iepriekšējās direktīvas, nāk no tāda tehniskās attīstības laika, tādas iespējas manipulēt motoru nemaz nebija iespējamas. Un es, kol, es nezinu, vai kolēģi toreiz domāja par šādām manipulēšanas iespējām, jo vienkārši tās nepazina, jo tas tad nebija iespējams. Un diez vai viņi eh, šādu pantu rakstīja, lai veicinātu šādas manipulācijas. Tādēļ es jums tiešām ieteiktu šo piekto pantu pārveidot un parūpēties par to, lai tie, kas atsauc uz šo piekto pāntu, uz atkāpēm, ka viņiem ir jāpierāda tas, ka viņi tiešām izmanto jaunākās tehnoloģijas iespējas, emisiju attīrīšanas iespējas, nevis vienkārši atsaucās uz atkāpēm. Paldies! Nākamais jautājums tika minēts eh, Vācijas plasažiņas līdzekļos par to, ka jūs vēl joprojām uzstājat uz to, ka, piemēram, Fiat Chrysler izmanto neatbilstošas atslēgšanas ierīces. Mums šeit notika uzklausīšana ar Fiat pārstāvu, kurš to noliedza. Vai jums ir pieejami kādi pierādījumi? Vācijas federālā autotransporta direkcija ir veikusi pētījumu saistībā ar dažādiem automobīļiem no Fiat uzņēmuma, un rezultāts ir tāds, ka pēc zināma laika emisijas samazinās pēc 22 minūtēm, pēc 22 minūtēm un mūsu izmeklēšanas komisijas viedoklis ir skaidrs. Šeit ir runa par nelegālām atslēgšanas ierīcēm. To mēs esam pavēstījuši komisijai, Itālijas uh, attiecīgiem dienestam. Izskatās, ka nav konkrētas vienotas interpretācijas starp Itālijas un Vācijas kontrolas iestādēm un uh, komisija tagad strādā pie tā, lai norganizētu kopīgu tikšanos, lai šīs abas kontrolas iestādes tiktu uzklausīts. Un vēlos teikt, ka šobrīd ar to ir par maz. Fiat nepieļāva mūsu Vācijas izmeklēšanas komisijas uh, iesaistīšanos tā, ka mēs nevaram ar viņiem tieši runāt un prezentēt mūsu rezultātus, tādēļ mūsu lūgums eh, pret Eiropas komisiju bija pēc iespējas ātrāks rīkoties. Paldies! Nākamā runātāja Meisners kundze. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs, arī no liberāļu puses sveicu jūs komitejā ļoti jauki, ka jūs uzreiz piekritāt, jo, kā jau tika minēts, ne visi tā ir darījuši. Mēs varam darīt mūsu darbu tikai tad, kad ir kāds, ko mm, varam, varam uzdot jautājums. Jūs pieminējāt pagājušā gada novembri. Novembrī teicāt, ka um, Volkswagen uh, koncernā trūka morālās atbildības un ka vainīgais bija atsevišķas personas. Un tas izklausās, ka tā kā Vācijas valdība nemaz nebija atbildīga un mums kā tautas pārstāvjiem tas neizklausās labi, jo jūs parakstījāt 715. regulu no 2007. gada, tos starp arī 5.2 pantu, jūs arī nākat no tehnikas vidas, tādēļ varēja jums rasties uh, bažām, ka viss nenotiek tā, kā tam jānotiek, un arī par reālā uh, braukšanas apstākļiem par to mēs jau piecus gadus šeit diskutējam. Vai tad jūs nekad nesat uzdevuši jautājumu, vai saistībā ar KBA veiktiem testiem viss ir kārtībā? Mēs tagad diskutējam par jautājumu, kā mēs varam panākt nākotnē tādu regulējumu, lai šīs plašās interpretācijas iespējas vairs nepastāvētu. Es, man atkal uzreiz jāpārtrauc, jo š Tas jau ir mūsu uzdā, uzdevums. Mums ir jāzina, kurš ko zināja, kuram bija aizdoms. Tas mums tagad jāizdara. Mums ir jānoskaidro, kurš apzināti vai vienkārši tā pieņēma, ka tas, ko mēs esam parakstījuši kā dokumentu tiesību aktu, ka tas netika ievērots. Tas runā par pagātni, bet šeit ir runa arī par nākotni. Jā, šis regulējums ir no 2007. gada, un, lai to visu izprast, ir jārunā ar tiem cilvēkiem, kas 2007. gadā pieņēma šo tiesību aktu. Es norādīju, ka, cik es zinu, piektais pants ir vēl vecāks, un tas tika vienkārši pārņemts. Un vienkārši tehnoloģijas ir turpinājušas attīstīties, un tas vairs netika atspoguļots saistībā ar šo tiesību normu, tādēļ tās ir jāmaina. Ja jautājums ir uzdots tā, ka vai pirms 2015. gada bija zināšanas par nelegālajām atslēgšanas ierīcēm, tad varu teikt nē, bet es jau nezinu, kas notiek visā pasaulē, jo par visu šo mēs uzzinājām no Amerikas Savienotajām valstīm. Uh, bez jau kādiem attiecīgiem iepriekšējiem dokumentiem. Jā, tā ir taisnība, to jūs nevarējāt uh, uzzināt pirms pastāvēja pierādījumi, taču tas, ko es tagad domāju, īpaši, kad jūs uh, reaģējāt uz šo notiekušo, jūs tagad izveidojat īpašu pārbaudes uh, dienestu KBA, jūs tagad, ka gribat veikt tādus kā dopinga testus, pēkšņus, un man jautājums ir, kādēļ tas nenotika jau agrāk, un vai nākotnē tas notiks satiksmes ministrijas uzraudzībā, vai Vācijas patērētāji var paļauties uz to, ka tas nākotnē darbosies, jo bija diskusijas par šo centrālo pārbaudas eh, kontrolas eh, pienākumu. Šeit ir runa par KBA un, attiecīgi, arī ministrijas nākotni. Es nezinu, ko jūs īsti domājat ar šādu centrālu uzraudzību. Kādā veidā centrālu? Tas nozīmē Eiropas Savienības līmenī situācija ir tāda, ka, protams, saistībā ar katru jauno atzinumu mums ir jāpārbauda, vai tiesības atbilst, vai veiktās pārbaudas ir atbilstošas, un tad, protams, ka pēc atzinumiem par Volkswagen skandālu tiek izveidot jauni kontrolas pārbaudas mehānismi. Es domāju, tas uh, principā atbilst tam, ka likumi turpina attīstīt, attīstīties, un tas tā arī notiek šeit. Mums nevar būt tā, ka vienīgā mācība no Volkswagen skandāla ir tikai pārbaudas procedūra izmainīšana. Nē, mums ir jāmaina arī tiesiskais regulējums. Tad jautājums, vai kāds jau pagātnē to būtu varējis uh, uzzināt un atpazīt, nu, izskatās, ka tas tā nenotika, jo citādi mums. Uh, šie visiem ļoti pārsteidzošie fakti ar Volkswagen manipulācijām un krāpniecību. nebūtu parādījušies 2015. gadā. Un man vēl papildi jautājums, jo jāievēro laiks. Tā, kad jūs sakat, šie tiesiskie, tiesiskajiem regulējumi ir jāatbilst vai vispār reālā veidā šīs robežvērtības, kādas mums pastāv, ir um, ievērojamas, cik lielam jābūt šis tolerants faktoram. Tagad mums ir jānosaka robežvērtības, kuras ir reāli ievērojamas. Ko jūs par to domājat? Izmeklējumi taču pierāda, ka transporta līdzekļi ir spējīgi ievērot šīs robežvērtības legālā veidā. Un ja autoražotāji to var, kādai to nevar pilnīgi visi, un šeit mēs mazāk runājam par to, vai mēs ticam tam un uzskatām, ka mūsu robežvērtības var tikt ievērotas, tādas ir noteiktas, lai tās tiktu ievērotas. Mēs runājam par to, kā varam novērst to, ka uh, tiek izmantoti izņēmumi, atkāpes tādos gadījumos, kur tas nav pieļaujams, kur to nedrīkst. Manuprāt, tieši par to mums ir uh, jārunā. Ernsts Kundze, lūdzu, nākamā runātāja. Labrīt, Dobrint kungs, šeit sēžu. Man jums ir šādi jautājumi. Pirmkārt, Man visu laiku satrauc tas, ka mums ir miljoniem liela apmērā krāpniecība un Vācijas valdība nav nekādas sankcijas piemērojusi ne līdz šim, ne arī to plāno. Ir vairākas prasības eh, parlamentā, lai to darītu. Šeit ir iespēja par kārtību, sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, administratīvo kārtību, un ir iespējams sankcijas, un ir ziņojums no RPAC, kur ir teikts, ka izņemot 23. pantu, šeit eh, var no, nevar noteikt sankcijas, jo nav juridiskā pamata. Taču ir šī 715. regula, eh, direktīva, kur 13. Eh, pantā ir pieprasītas proporcionālas taisnīgas sankcijas. Uh, Kā jūs domājat, vai šeit uh, Vācija pārkāp šo regulu, jo Vācijā netiek uh, piemērotas sankcijas vai uzlikts soda naudas? Un ja jūs to uzskatāt kā pārkāpumu, vai jūs paredzat nākotnē paredzēt kaut kādu veidu regulējumu? Es šeit nesaskatu pārkāpumu. Turklāt ir ievērojams sankcijas šo automobīļu pārveidošana, apstiprināšanas procedūras, tipa apstiprinājuma atsaukšana. Tās visas ir sankcijas, un tās tiek arī attiecīgi īstenotas. Tad vēl ir jāpiemina Eiropas Savienības eh, regula, kur jūs pieminējāt, tā ir attiecīgi piemērota, proti Vācijas tiesību aktos ir atrunāts gan uh, dokumentu viltošanas, gan krāpniecības uh, aspekti, par ko šeit iespējams ir runa, gan arī šī tipa apstiprinājuma atsaukšana, auto parku atsaukšana. Uh, kā arī pārkāpumi saistībā ar direktīvām. Šeit runā arī par naudas sodiem saistībā ar šo transporta līdzekļu laišanu tirgu. Visi šie aspekti ir noregulēti Vācijas likumos. Runātāji runā bez mikrofona. Cik daudz šādu sankciju ir uzlikts un pret ko? Un jūs teicāt, ka šīs sankcijas. Uh, Ir, bet tās nav sankcijas, tas ir normāls process, ka kaut kas ir jāmaina. Manuprāt, tās nav sankcijas. Tātad kādas sankcijas, kāda naudas sodi tika uzlikti? Un kam? Es vēlreiz skaidri pastāstīju, par ko, š... kādām sankcijām šeit ir runa. Tātad brīdinājuma atsaukt tipa apstiprinājums, jo autoparki tad nevarēs ne, ne tikt izmantoti. Un tās ir loģiskas sankcijas autoražotājiem. Tagad šī ir jāveic automobīļu pārveidošana, tā tiek kontrolēta un iespējams, ja tas nenotiks, šeit runājam par šo apstiprināšanu, jo ja šī pārveidošana netiek apstiprināta, tad uh, šie transporta līdzekļi nevarēs tikt izmantoti, un tā ir klasiska sankcija. Tātad līdz šim automobīļu pārveidošana ir atļauta, runātājs Atskundze saka, ka tā nav sankcija. Tātad es nevaru runāt par eh, sankcijām nākotnē, bet ja pārveidošanas koncepcijas ir pareizas, uh, un tad tās tiek apstiprināts. Ja tas nenotiks, tad paldies, Dobrina kungs, es to tagad sapratu. Un man vēl viens svarīgs jautājums uzdodams šīs demontāžas iek... atslēgšanas iekārtas. 11. jautājums. Šurt, šeit jūs teicāt, ka ja nav pieejama nekāda cita alternatīva tehnoloģija, jo tas ir. Nav izprotams, neviena cita alternatīva tehnoloģija nav pieejama. Manuprāt, to var ļoti plaši interpretēt, un tas ir mulsinoši. Tagad tas ir plaši interpretējams. Tajā mirklī, kad kāds var izmantot uh, dzinēju pārveidošanu, tad uh, viņš var atsaukties uz esošiem tiesību, tiesību normām. Un mūsu mērķis ir, lai notiktu atsauci uz modernāko pieejamo tehnoloģiju, lai pēc iespējas eh, īstenotu emisiju attīrīšanu. Ja tas tā nenotiek, tad nevar vienkārši apgalvot, jā, dzin, manam dzinējam nav labi, ja es atslēdzu emisiju filtrēšanu. Nu, tāds jautājums mums ir jāuzdod, vai mēs nākotnē vēlamies, lai kāds izmanto mūžu vecu dzinēju, iebūvē jaunā automašīnā, brauc ar to un tad apgalvo, nu jā, viņš nav tik labs, tādēļ es uh, izmantošu šo atkāpes iespēju. Manuprāt, to mēs nevēlamies. Mēs vēlamies, lai tie, kas nākotnē uh, būvē automašīnas un dzinējus, izmanto visjaunāko, modernāko tehnoloģiju, lai aizsargātu vidi un cilvēks. Tas tad mums tā ir jānosaka, nevis vienkārši atstājam vaļā vārtus uh, dažādu atkāpju izmantošanai. Eikhaut kungs, paldies, eh, ministrs kungs, paldies, kas esat pie mums ieraduši šodien. Tāpat arī paldies par šo ātro mūsu uzaicinājumu pieņemšanu. Man jāatzīst, ka mums ir daudz lielākas grūtības ar ministriem no citām valstīm, tādēļ tiešām priecājos, ka jūs šeit ieradāties. Taču jūsu atbildēs šeit saklaus tādu nesaprašanos, jo, manuprāt, likumi ir skaidri. Atslēgšanas ierīces ir pieļaujams tikai tad, ja autoražotājs var pierādīt to, ka tas ir nepieciešams, lai aizsargātu dzinēju. Un kas tad šeit ir novecojis? Es jau tikko izstāstīju tieši tas jau ir arī ierakstīts likumā, kad ir runa par dzinēju aizsargāšanu, tad atkāpe atslēgšanas ierīce ir atļauta, taču nav ierakstīts, kādam ir jābūt šim dzinējam. Un dzinēja tehnoloģijas ir ārkārtīgi attīstījušās, un vai mēs tiešām ļaujam tam, kas spēj konstruēt vissliktāko dzinēju, pieļaut vislielākās atkāpes, vai vēlamies pieļaut to, lai kāds, kurš uh, dažas detaļas uh, par, izmanto tā, ka dzinēja darbība jau paredzamā veidā ir slikta, un tad šis dzinējs tiek iebūvēts transporta līdzeklī, vai mēs tiešām to vēlamies pieļaut? Uh, Vai arī mēs vēlamies pateikt, ka nē, nedrīkst izmantot šādas sliktas detaļas, jo ir nepieciešams izmantot visjaunākās tehnoloģijas. Manuprāt, mums tā ir jādara, citādi mums visu laiku būs diskusijas par to, ka tādi trans... Lūdzu, izsakieties īsāk savās atbildēs, saka runātājs. Manuprāt, jūs šeit. Uh attiecīgi interpretējat. Runātājiem nav mikrofona. Jā, izskatās, ka mikrofons pats izslēdzas, laikam tādēļ, ka es uzdodu tādus ļoti nepatīkams jautājumus. Kādēļ jūs esat tik ļoti pārliecināti par Fiat? Jūs pat apgalvojat, ka viņi veica manipulācijas, izmantojot nelegālas atslēgšanas ierīces savās atbildēs. Šeit ir skaidri minēts nelegāls atslēgšanas ierīces. Kādēļ jums ir tik skaidri pārliecība par Fiatu? Izmeklējumu, kurus veica KBA, Fiat liecina par ļoti īpašu manipulācijas veidu. Tas ir saistīts ar laiku, konkrētu laiku. Un tagad neviens man nevar pastāstīt, un es arī varu uzdot tikai tehniskas jautājumas ekspertiem, un man neviens nevar pastāvēt, kā, pastāstīt, kādēļ šāds automobils pēc konkrēta laika vairs nav spējīgs bez kļūdām darboties droši, un tādēļ ir jāsamazina emisiju filtri, jāatslēdz. Un ja šis transporta līdzeklis tiktu atkal izslēgts un atkal iedarbināts pēc šī laika, tad viņš atkal būtu spējīgs šo konkrēto laika mirkli darboties normālā veidā. Atvainojos, saka Ekotkungs, mums ir maz laika, es sapratu jūs atbild. Nākamais automobīls Opels. Par Fiotu mēs skaidri zinām šis laika manipulāciju tagad Opels viņi samazināja zem 70 grādiem, un tad jūs pēkšņi sakat, ka tas ir ļoti plaša interpretācija par motora aizsardzības ideju. Kādēļ tad tā ir tik uh, plaša, ka, un Fiatam atkal tā ir nelegāla manipulācija? Kāda ir šī atšķirība? Opels ir šajā automobīļu kategorijā, kur mums ir eh, bažas par to, ka termologi tiek izmantoti pareizā veidā atsaucoties uz eh, dzinēju aizsardzību. Tādēļ šie transporta līdzekļi ir jāpielāgo. Šeit runa nav tikai par šiem 17 grādiem. Izmeklēšana vēl notiek, ir vēl arī citas lietas, kas jāņem vērā, būs arī attiecīgas rezultātu publikācija, taču esošajos izmeklēšanas uh, ziņojumos ir redzamas norādes par bažām, ka diez vai šeit var piemērot šīs atkāpes. Tādēļ turpmāk apstiprinājumi ar šādiem termologiem nebūs iespējami. Ja jūs iepazināties ar šo publikāciju, tad arī šodien gadā paredzētie Opel apstiprinājumi nav iespējami ar termalogiem. Problēma ir tāda, ka Opelis ir pieļauts uh, darboties uz ielām no Vācijas iestādēm, un šeit jūs izsakaties netieši, taču Fiat pieļauj Itālijas uh, iestādes, un šeit jūs esat ļoti strikti un apgalvojat nelegāls Itāļu ierīces. Kādēļ jūs esat tik strikti pret Itāļu situāciju, nevis Vācijas, kur jums ir iespēja atsaukt šīs automašīnas? Nu, tas ir vienkārši nepreiz, ko jūs sakat. Uh, Mēs eh, piemērojam vienādu mērlentu visur, mēs pārbaudām Opeli un arī citus vācu autoražotājus. Mums šie identificētie transporta līdzekļi, par kuriem mums pastāv bažas, šie transporta līdzekļiem mm, brīvprātības atsaukšanas procedūrā ir jāveic pārveidošana. Un uh, Izskatās, ka saistībā ar Fiat šādu pasākumu nenotiek cita starpā Fiat. Es nedzirdēju, ka šeit tiek atsauktie automašīni, tiek pārveidoti, taču Opel to dara. Es vienkārši pastāstu, kāda ir šī situācija, nevis kaut ko vērtēju, es to vienkārši novēroju. Mūsu vēlme ir, lai tas, ko mēs darām ar automobīļiem, notikt arī citās Eiropas Savienības valstīs. Tikai tad mēs iegūsim zemāku NOx emisiju. Un šīs transporta līdzekļi, kas tiek pārveidoti brīvprātīgā pārveidošanas eh, procedūras ietvaros, tiek eh, izmet arvien mazāk emisiju. Mazāk nekā otrās grupas automobīļu, un kas ir pieļauts arī citās valstīs. Paldies, Evī Kundze. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es nevēlos Fiatu šeit aizstāvēt vai Itālijas iestādes. Tomēr šķiet piemērot vēlreiz apliecināt, ka Fiatam ir brīvprātīgs atsaukšanas programma kopš 2016. gada decembra, un to viņa vēlreiz apstiprināja. Tā, tas tikai lai precizētu. Man jums jautājums par jūsu atbildu uz 11. jautājumu kur jūs aptuveni sakāt, ka jau tipa apstiprinātiem automobiļiem tiek veikti optimizēšanas pasākumi tieši pie NOX izmešu samazināšanas. Ko, ko nozīmē ļoti plaša optimizācija? ko tas īsti nozīmē un vai šajā optimizēšanas koncepcijā ir iekļauti tādi pasākumi, kā konstatētas 630 tūkstošos automobiļos, par kuriem runa piektajā jautājumā un kur arī atsaucos tās augto termologu ir. die ähm, bei der Optimierung jetzt äh, der Fahrzeuge. Par optimizāciju un šo atsaukšanas akciju. Te, protams, runa ir äh, par NOX izmešu pielīdzināšanu konkrēt tai programmatūrai, kas tiek izmantot atsevišķos gadījumos, ko mēs arī esam pielaiduši. Runājot par uh, autoražotājiem, divi jau ir apstiprinājuši šo procedūru, šo optimizācijas procedūru. Porsche, Macan un Opel modelis. Te šī optimizācija tiešām izraisa diezgan lielu samazinājumu, bet es nevaru teikt, cik daudz procentos, procentu izteiksmē. Bet uh, pārbaužu rezultātā mēs redzam, ka šis samazinājums ir šiem diviem modeļiem. Un kolēģis man saka, ka šis samazinājums ir par 70% runājot par NOX izmešiem. Uh, Un uh, otrs jautājums par piekto, vai jūs varētu atkārtot vēlreiz? Jūs pieminējat 630 tūkstošus automobiļu, bet kāds konkrēti bija jautājums? Ok, perfekti. Quindi, uh... Jā, lieliski. Turpina runātāji. Tātad šis noks samazinājums un šie gaidāmie rezultāti. Vai tātad mēs varam runāt par 70% samazinājumu? Un vai jūs uzskatāt, ka ar šo pasākumu pietiek, lai nodrošinātu miljonu automobīļu emisijas, eh, kas atrodas uz ceļa un izmanto šādus motorus, eh, neļauj tomēr sasniegt tādas robežvērtības, kas ir pieļaujams lielpilsētās? Vai jūs domājat, ka ar šo pasākumu pietiek, lai sasniegtu šīs robežvērtības? Atbild runājot par robežvērtībām un gaisa kvalitāti lielpilsētās, te jābūt daudziem pasākumiem. Daudziem kombinētiem pasākumiem, lai uzlabotu gaisa kvalitāti. Mums ir daži priekšlikumi. Arī par tādiem automobiļiem, kas brauc tikai pa pilsētu. Tūsatiksme, teiksim, autobusi, taksometri dienesta mašīnas, piegādes eh, vagoni un uh, tam līdzīgi. Te jāizmanto alternatīvi motori, tur ir hibrīda automobīļi, eh, tur ir degvielas šūnas, tur ir dažādas iespējas, un mēs to šobrīd gatavojam Vācijā. Un to arī atbalsta finansiāli mūsu iestādes. Uh, jo galu galā šie automobīļi gadu laikā nobrauc uh, tūkstošiem kilometru un uh, tam jānotiek, lai gaiss būtu tīrāks. Lielas paldies. Es nezinu, vai man vēl laiks pēdējiem jautājumam, bet pavisam īsi varbūt. Un ko jūs domājat par vienotu kontrolas instanci vai struktūru Eiropas līmenī, kas varētu ieviest sankcijas? Daži kolēģi uzdeva jau līdzīgus jautājumus, bet nu, jautāšu vēlreiz. Jā, es jau teicu iepriekš, ka mums ir nepieciešama šāda kontrolas instance. Īpaši tad, kad ir uh, dažādas uh, idejas, uh, tīpa apstiprināšanas iestādēm, pašiem izmešiem, nu, lai pārbaudītu pieņemtos lēmumus, lai tos apstiprinātu. Un tā ir tāda loģiskā konsekvence citādi tīpa apstiprināšanas iestādes uh, valstīs uh, ir uh, spējīgas ar optimizēto tiesisko regulējumu tomēr ievērot tipu apstiprinājumu prasības. Second round of questions. Um, Turpinām ar otro diskusijas kārtu tagad. Un um, tagad es gan stingrāk skatīšos, lai tiktu ievērot laika limiti. Tagad divi kolēģi nebija ieradušies pirmajā kārtā, tāpēc es biju tāda pielaidīgāka, bet tagad viss. viss. Gizeki kungs. Jūs e, divus slotus uzreiz izmantosiet vai neatsevišķi? Paldies priekšsēdētājiem, paldies Dobrinta kungam par to, ka ieradāties šodien pie mums Ertoga kungam. Ir taisnība, jūs uzreiz norēģējāt savukārt e, kolēģi Verhoigen, mēs, mēs gaidējām ļoti ilgu laiku. Sūtījām vairākus ielūgumus. Šonadēļ uzklausījām arī Fiat pārstāvjus un um, par Fiatu. Uh, var strīdēties. Jūs sakāt, izslēgšanas ierieces Fiat bija nelegālas. Fiat kolēģis savukārt bija, nemaz nebija norūpējies un teica, ka KB metodas, testēšanas metodas ir diezgan kritizējamas. Un viņš to nes, ne, nesauca par izslēgšanas ierīcēm, bet gan par tādu modulāciju. Nu, mm, man Tas nešķiet korekti, jo ja jau tiek veikta modulācija, mm, nu, tad, tad jau notiek manipulēšana ar izmešiem. Un ko tad jūs teiksiet? Kā tad ir? Tā ir modulācija, vai tā tomēr ir nelegāla manipulācija, kā jūs to saukt? Atbilde. Komisija nosteit, nu, komisija pētīja KBA uh, veiktos. Uh, mērījumus, īpaši attiecībā uz Fiatu. Un tagad um, var, protams, runāt par to, vai samazinājums noteiktā laikā ir kaut kas pieļaujams vai nepieļaujams. Mani tas arī interesē jo to izsacinot, mēs varam saprast, kā Eiropas regulējums var ietekmēt eh, emisiju samazinājumu un ko auto ražotāji var šeit darīt. Vai viņi spēja atrast robus likumdošanā, vai tomēr nē. Uh, Nu, to var saukt par modulāciju, izslēgšanu, um, manipulāciju vai citādi. Um, bet, uh, ja pēc īsā laika, pēc pārbaudas cikla izmešu skaits drastiski palielinās, nu, tad likumdevējs tā to nebija plānojis, tas ir skaidrs. Un noteikti te ir kaut kas nelegāls, nevis legāls. Tik daudz ir skaidrs. Labi, Dans kungs, paldies, eh, ministra kungs, paldies, kā atnācāt. Mm, mēs te dzirdējām arī no Ferhoigena eh, dialektu vārdus. Eh, um, lai sveiktu viesus, nu, ko es arī tad mēģināšu izmantot. Vai jūs uh, esat testējuši arī pirms uh, šī skandāla motordarbību un cik daudz? Man grūti atbildēt uz šo jautājumu, bet es zinu, ka testi pēc šī skandāla tika paplašināta un padziļināta. Normāla testēšanas procedūra tāda parasti nav, tā ka es nedomāju, ka šādi testi tikuši veikti iepriekš, jo testi fokusējās uz uh, skandāla centrāliem elementiem. Mēs pētējām tieši šīs izslēgšanas ierīces un tika sīku sīkus un detalizētus testus agrāk nesam veikuši. Labi, ja jūs eh, mm, nesat veicis šādus testus, bet nepieciešams testēt ļoti sīki, lai tagad eh, noskaidrotu visas detaļas, to es saprotu. Eiropas līmenī pastāv tirgus uzraudzība šai ziņā, bet dalību valstis šķiet nevar īsti izlemt par savu atbildību attiecībā uz tirgus uzraudzības pasākumiem. Līdz 2015. gada septembrim jūs sakāt, nav bijis pierādījumu izslēgšanas ierīču izmantošanai. Bet no Deutsche Umwelt eh, Hilfe jums bija ienākusi informācija par izslēgšanas ierīcēm jau 2007. gadā. Vai, jum, vai jums bija grūti viņiem uzticēties toreiz, vai eh, iespējams jūs viņus neuzskatāt par uzticamu partneri? Kāpēc jūs? Uh, neņēmāt vērā toreiz šo informāciju. Atbilde, nu, jums jāatcaucas uz ļoti konkrēto informāciju. Jo NVO mums ir daudzas un dažādas, un es nu, tā nevaru arī atcerēties, kas bija toreiz. Bet ja 2007. gadā mums ienāca konkrēta informācija par izslēgšanas ierītēm un to izmantošanu, nu nē, tā tas nebija, tas, tā, tas vienkārši neatbilst patiesībai. Atvainojiet, man jāturpina, jo mums nav laika, tiešām nav trīs minūtes tikai. Bet kad jūs uh, izdzirdējāt par kaut ko tādu, vai jums nelikās, ka ir vērts papētīt sīkāk šo faktu? Netkarība no tā, vai jūs noticējat to brīdi vai nē, tam, kas tika apgalvots. Atbilde. Bet kādu informāciju? Es taču pirmie teicu, ka 2007. 8. gadā, no, nu, lai kad tas arī būtu noticis, nu nebija mums šīs informācijas, vienkārši nebija. Šulckungs. Un nu, arī no manas puses uh, pasakos par uh, to, ka pagodinājāt mūs ar klātbūtni šodien. Es uh, tagad neatcerēšos Verhoigina kunga dialektu vārdiņus, varbūt var atsaukties uz franču viesa. Vad, nu, kolēģi, izturēsimies nopietni, tomēr atcerēsimies, ka esam deputāti. Uh, Nu, jā, mēs jau varētu atteicināt nevis Verhoigenu, bet uh, Segulēnu Rojālu, kas ir soci sociālisti un kurai mums nav laika. Nu, bet nevajadzēja man pārtraukt, un ja jūs jau manis pārtraucāt, es uzskatu, ka es tikai tagad sāku izmantot savas trīs minūtes. Tātad, vēlos atgriezties pie viena jautājuma, ministra kungs, un jūs eh, teicāt, ka Vācija nu reaģēja ļoti ātri, un jūsu iestāde arī. Nu, droši vien jums notika bilaterālas sarunas ar citām valstīm, un droši vien jūs runājāt par eh, to, kā apvienot spēkus un cīnīties pret eh, šo problēmu. Varbūt varētu atsaukties uz varbūt citu valstu kolēģu ierosinātiem pasākumiem, kā tas bija. Nu, padomē es pastāstīju par to, ko mēs darām Vācijā. Eiropas kolēģis eh, esmu informējis gan par testu rezultātiem, gan par turpmāko rīcību. Padomē norādīju arī uz to, ka jāmaina steidzami tiesiskais regulējums. Kolēģi vērtējumi par to bija Ats, bija atšķirīgi. Notika arī bilaterālas sarunas, jā. Citas valstis arī veikušas savas izmeklēšanas. Un eh, tagad man šķiet ir tāda sapratne, ka jāmaina noteikumi. Iespējams, nākamajā padomē tam var pievērsties. Un varbūt arī jūsu komitejas izmeklēšana mums palīdzēs šai ziņā. Uh, Vai jums liekas, ka Eiropas komisijā tā kā vada un virza šo mm, procesu un uzņemas atbildību? Atbildi. Mm, nē, nešķiet, ka komisija to visu gluži vada, runājot par tiesiskā regulējuma grozīšanu komisija drīzāk uh, uzskata, ka nevajadzētu to mainīt. Es savukārt uh, cenšos pierādīt pretējo. Padomas prezidentūra pēdējā padomas sanāksmē aicināja komisiju līdz nākamajai sanāksmē sagatavot priekšlikums, kā cīnīties uh, pret šo problēmu. Un es tiešām ceru, ka būs tāda priekšlikuma. Es nosūtīju vēstuli attiecīgam komisāram ar lūgumu nekavējoties nāk klājā ar šiem priekšlikumiem. Ja tāda nav, tad mūsu sistēma nekad nebūs droša, lai nevarēsim turpmāk izslēgt šādas man ma manipulācijas. Paldies, uh, eh, eh, Revolkundze. Uh, eh, paldies, uh, es runāšu franciski, prieks jūs redzēt, ministra kungs. Mm, atgriezīšos pie regulas 715 2007 un um, mm, ēst tiesiskā regulējuma. Uh, Par to runājam daudz. Jūs zināt, saskaņā ar šo regulu dalību valstīm jāgarantē likumdošanas ievērošana īpaši 13. pantā. Jā, regulējums netiek ievērots, draudz sankcijas. Jūsu atbildēs, gan rakstveida atbildēs, bet arī mutiski agrāk, jūs teicāt, sankcijas ir pasākums, kas praksē sarežģīti piemērojams. Ne tikai jums tā licies, bet arī citu valstu kolēģiem. Bet, ja regulā noteikts, ka jāpiemēro sankcijas, ja notiek pārkāpumi, lai aizsargātu patērētājus kaut vai. Un tad vai jums neliekas, ka vajadzētu pārskatīt apstiprinājumu regulu un vajadzētu deleģēt šo kontrolas un sankcijas pilnvaru, lai eh, šīs kompetences vairs nebūtu dalībvalstīm, bet gan neatkarīgi iestāde Eiropas līmenī. Nezinu, tulkojumā runa bija par sankcijām kontroli. Jūs domājat abas šīs lietas kopā? vai varbūt lietas tik sajauktas. Es varu teikt vienīgi to, ka Vācija tiek ziņots par sankcijām, kas tiek plānotas, un te netiek pārkāpta ēs likumdošana ja šis sankciju režīms nebūtu savienojams ar ES likumdošanu, tad jau droši vien 7.8.9. gadā tiktu uzsākt līgumu pārkāpuma procedūra. Bet tāda netika ierosināta ne mūsu valstī, ne citās valstīs. Jā, tā ir cita problēma, turpina runātā. Mm, bet es runāju par dalību valstīm īstenībā. Mm, bet labi, Nākamais jautājums eh, - ceļa testi. Vācijā eh, reāls, testi reāls braukšanas apstākļos eh, vēlējas darīt pieņēmumus visā Eiropā. bet vēlējās vairāk laika šo testu veikšanai, lai viss tiktu veikts saskaņā tipa apstiprinājuma regulas prasībām. Kā tas ir savietojams? Atbildi jā, mēs gribējam pēc iespējas ātrāk RDE testus uh, veikt uh, diezgan globālā veidā un prieks, ka šis lēmums ir pieņemts. Un uh, Mums ir arī attiecīgas tehnoloģijas, PEMS tehnoloģijas, kas, uh, ko var izmantot uz ceļa. Te runa ir par uh, tehniskiem elementiem un faktoriem. NFC vērtības aizstāja ar RDE vērtībām. Pārbaudas cikli NFC un RDE ir uh, atšķirīgi, un tas jāņem vērā. Līdz ar to šim konformitātes faktoram ir liela relevance. Eiropas Savienība pat runā ar dalību valstīm, un uh, tā lietas virzās uz priekšu. Ministra kungs, uh, mums uh, tiešām maz laika. Ja jūs varētu varbūt īsāk atbildēt konkrētāk uz uzdoto jautājumu, tas mums ļoti palīdzētu. Henkel kungs. Ministra kungs. Es domāju, mums jāskatās uz priekšu kopīgi, lai novērstu šādus atgadījumus turpmāk. Jūs teicāt, ka programmatūra starp 2007. gadu un šodien dramatiski pavirzījusies uz priekšu. Es esmu mm, sektora eksperts un zinu, ka tas tā ir. Es zinu arī, ka ASV uh, kur programmatūra ir stipri labāka nekā mm, Eiropā. Uh, Tur NOX kritēri stingrāki nekā Eiropā. Mēs redzam arī, ka uzraudzība NOX mm, izmešiem ir labāka, tur jau arī tika atklāts šis skandāls, sakas tur arī stipri stingrākas. Un tagad jautājums, kas arī priekšlikums. Vai jūs nedomājat, ka Eiropai un ASV emisiju regulas pārbaudas mehānismus un tam līdzīgi vajadzētu harmonizēt? Es nezinu, vai eh, tas varētu būt pareizais virziens. Skatieties uz ASV virzienā un vienoties par kopējo pieeju šajā jautājumā. Bet man jākonstatē, eh, ka ASV automašīnas automašīnu patēriņš ir daudz augstāks nekā Eiropā. Nu, tad varbūt aizmirsīsim uz uh, laiciņu par NOX un paskatīsimies uz CO2. Jo nu, tā taču arī ir liela problēma. Nu, tad CO2 jautājumos, nu, gan viņi neskata šo lietu tā, kā mēs Eiropā. Jā, tas ir pareizi. Un, protams, uh, es domāju, ka mēs pārņemam partneru stingrākus kritērijus. Tas nozīmē, ka amerikāņi pārņem mūsu CO2 stingrāku kritēriju un mēs pārņemam viņu NOX stingrāku kritēriju. Tas nozīmē, ka mēs mācāmies viens no otra un uh, nu, tā, tādējādi tieks uh, palīdzēts uh, patērētājiem abās Atlantijas okeāna pusēs. Uh, Nu, ja mēs varētu tā kombinēt abu sistēmu labākos elementus, nu, no manis uh, jūs nedzirdēsiet iebildumus, jo Eiropā mums tiešām jāpadomā par nākamo soli un cik uh, tālu mēs iesim, kādi būs standarti, ko darīsim ar mūsu mobilitāti Skaidrs, ka robežvērtībām nākotnē jāpazeminās. Bet mēs, protams, varam mācīties no citu pieredzes. Gizeki kungs, es eh, to varbūt neskatu tā kā eh, kolēģis Henkels motoru darbība, motoru aizsardzība, bet tādas uh, viltīgas lietas, un es nezinu, vai nu, mēs te varam tiešām sadarboties ar ASV tādā līmenī. Vācija ir uh, papētījis šo sakni starp programmatūru un izmešiem, un te ir profesionāli noslēpumi, te ir visādi triki, te ir iespējams manipulācijas. Jums jābūt profesionālim, lai to visu saprastu, un savukārt atražotāji apgalvo, ka caurskatāmībai jābūt, bet līdz noteikti robežai. Nu, tas ir ļoti sarežģīti, man, man šķiet, atbildi. Tagad pēc uh, Volkswagen skandāla es sapratu, ka uh, Um, apakšu uzņēmēji, nauta ražotāji. Daudzos jautājumos, uh, runājot gan par rezerves daļām, gan par programmatūru, gan par motoriem, gan par emisijām, visā šajā procedūrā pastāv uh, daudz sarežģīto detaļu. Ne visi par to ir lietas kursām. Un tāpēc tipa apstiprinājuma iestādē ir tik sarežģīts uh, uzdevums. Nu, līdz ar to ir arī šī prasība jebkādu motorāsardības pasākumu pamatot, izskaidrot, uh, kāpēc uh, tas tiek izdarīts, lai nu, cilvēki, kas varbūt nav tādi eksperti, varētu tikt skaidrībā. Thank you very much. Uh, First... Paldies. Pirmais jautājums ir visai vienkāršs. Jūs teicāt, ka šo izslēgšanas ierīču definīcija nav gana skaidra, bet vai jūs vai kāds cits Vācijas valdībā pirms 2015. gada lūdza, lai komisija to kaut kādā veidā precizētu? Paldies! Ich sage, sie ist uh, zu weit. Es varētu teikt, ka šī definīcija ir pārāk uh, plaša. To var interpretēt pārāk plaši, tādēļ tā nekavējoties ir jāgroza. Un tie papildus jautājumi, ko mēs uzdevām, tika uh, uzreiz uh, uzdoti pēc uh, šī Volkswagen skandāla. Jo mēs sapratām, ka šo definīciju var interpretēt pārāk plaši, un tā ir ļoti nopietna problēma. Tā tad eh, atbildi ir nē, varu secināt. Runātāji eh, abi runā vienlaicīgi. Nē, nē, nē. Tā nav, saka runātājs. Labi, varam pie tā atgriezties vēlāk, bet tā tad Vācijas valdība pirms 15. gada nelūdza precizēt šo formulējumu. Otrs jautājums attiecas uz tirgus uzraudzību un jauno priekšlikumu par tipu pieļaušanu nākotnē. Kāda ir Vācijas pozīcija? Vai jūs vēlaties, lai komisijai būtu kompetences uh, uzraudzīt tirgu un vai tas Vāciju nu, kaut kādā veidā nu, arī nenostādīt izdevīgākās pozīcijās runāt par Fiat. Paldies! Es vēlētos, lai komisija strīdu un konfliktu gadījumā varētu uh, darboties kā arbitrs Mums, protams, arī ir jāprecizē, ko dara dalību valstu tipu pielaides iestādes, un es domāju, šī šķīrei tiesneša, nu, ja tāda arbitra loma būtu ļoti loģiska, ja komisija to varētu uzņemties. Paldies. Pēdējais jautājums, sakarunātāji. Jūsuprāt, līdztekus Volkswagen, kurš ir galvenokārt atbildīgs par visu šo skandālu. Un jāsaka, ka līdz šim nebija šādas krāpšanās, um, nu, konstatēts, vai daļai ir vainojama arī Vācijas valdība. Paldies! Atbild Volkswagen krāpās. Un tieši tādēļ tikai un vienīgi Volkswagen uzņēmums par to ir atbildīgs. Mūsu kopīga atbildība ir kopīgi gūt mācību, nepieļaut šādas kļūdas nākotnē un domāt, eh, nu, kā tikt galā ar šī skandāla radītajām sekām. Es domāju, ka, nu, ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos šeit. Paldies! Vīringas kundze. Paldies priekšsēdētāji! biju pārsteigta par padomes secinājumiem 7. jūnijā, kad Vācija runāja par izslēgšanas ierīcēm, un daudzas valstis šo definīciju, tāpat kā arī komisija, to noraidīja. Vai jūs piekrītat šim secinājumam? Vai jūs varat lūdzu atkārtot jautājumu? Kādi ir jūsu secinājumi? The council, uh, this... Padom, par padomu 7. jūnija lēmumu. About the definition uh, par izslēgšanas ierīču definīciju, kam vairums valsts nepiekrita. Defeat devices. Man šķiet, ka 7. jūnijā padomu nekad lēmumu nepieņēma, bet eh, vienkārši eh, mudināja komisiju piedāvāt eh, pasākumu pakotne. Mēs tagad šos priekšlikumus gaidām un tikai tad, kad tie būs gatavi, mēs varēsim kaut ko piedāvāt un arī uz to attiecīgi reaģēt. Paldies! Varbūt jūs varētu, nu, vairāk ilustrēt savu jautājumu. Nu, tā tad e, izslēgšanas ierīču definīcija, saka runātāja. Un šo definīciju dalībvalsts noraidīja. Tātad es gribēju pavaicāt, kā jūs to paskaidrojat, kā jūs to traktējat, kāda ir jūsu secinājumi. Es domāju, šeit ir kāds pārpratums padomē mēs vēl nekādus lēmumus nepieņēmām. Un valstis iepazīstināja ar savām pozīcijām, un komisāriem tika dots uzdevums. Es jau e, teicu, jā, ka mans piedāvājums e, tika uztvērts e, ļoti atšķirīgi. No kolēģu puses bija gan atbalstītāji, bija noliedzēji, bet bija arī katrā ziņā ļoti tādas kaismīgas diskusijas. Un es domāju, ka jo ilgāk mēs par to runāsim, jo vairāk kolēģi sapratīs, ka ir nepieciešams konkrēts normas. Paldies, Šulca kungs! Vīrings kundze. Tātad, ja runājām par uh, atšķirībām starp emisiju rādītājiem, kas tika konstatēti laboratorijās un uz ceļiem, va, tātad, vai jums šķiet, ka real drive emisiju testi uh, E, varētu būt vienīgi izmantojamie, un kas tad varētu būt e, barjeras tādai e, gludai norisei un pieņemšanai tehniski parametri to trūkums, vai, vai nozara pati, vai vēl kaut kas cits. Paldies! šīs diskusijas par braukšanas apstākļiem, par braukšanas uz ceļa mērījumiem vienmēr e, ir notikušas, un jāsaka, ka e, Volkswagen krāpniecība, protams, to visu ir e, pavērsusi jaunā gaismā, bet es jums tagad nevaru sniegt tādu ļoti izsmeļošu informāciju, kas ir noticis un kur varbūt kaut kas ir iestrēdzis no 11. līdz 15. gadam. Paldies, tagad Šulcis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man ministra kungam ir viens jautājums par ko tādu, ko jūs pieminējāt atkārtoti, proti, ka nākotnē ir jāizmanto labākās tehnoloģijas, lai varētu lai vienmēr tiktu izmantota eh, labākā pieejamā tehnoloģija. Jāsaka, ka automobiļu ražotāji no Eiropas domā, ka tas ir nepieciešams. Vai jums šķiet, ka visi autoražotāji Eiropā nu, ir līdzīgā līmenī, vai tomēr varētu būt, ka citi ir tādi pionieri, līderi tehnoloģiju jomā un ir jau pavirzījušies tālāk nekā citi? Un tas varētu nu, arī radīt tādu nevisai godīgu konkurenci. Nē. Mums īstenībā jautājums ir jātraktē citādāk. Jārunā par izmaksām. Vai kāds ražotājs, piemēram, eh, ražojot motorus, izplūdes, caurules, var eh, un grib strādāt ar mazākām izmaksām nekā citi ražotāji. Un tādā veidā viņš var arī, nu, ievērot kaut kādas izņēmumus. Tā ir problēma, kas mums ir jāatrisina. Un jāsaka, ka šī uh, izmaksu uh, Eh, samazināšanas konkurence varētu novest pie tā, ka uh, būs apgrozībā varbūt citi motori, kas ir dārgāki, bet mums vajadzētu parūpēties, lai tie ir ne tikai dārgāki vai lētāki, bet arī videi draudzīgāki. Nu jā, jūs jau arī apstiprinājāt ar savu atbildu to, ko jau pieminēja citi kolēģi, saka runātājs. Un, ja mēs runājam par izmaksām, jāsaka, ka citi eh, ražotāji patiešām laiž tirgu ļoti nu, zemu izmaksu automašīnas, lētas automašīnas, un tiem, kam ir dārgāks automašīnas, nu, viņiem arī ir uh, lielāks ražošanas izmaksas. Nu, un, protams, tas arī varētu ietekmēt situāciju tirgu, ja kāds, piemēram, pārdod daudz automašīnu par 10-15 tūkstošiem. Uh, tad eh, viņam varētu būt lielāks problēmas nekā kādam, kas savus automašīnas pārdod dārgāk. Atbildi, jā, nu mēs nevarētu. Tātad, ja kāds vēlas piedāvāt eh, lētākas mašīnas, kas ir vidē kaitīgākas, tas nav attaisnojami. Un neskatoties uz to, uh, cik dārgi izmaksā šīs automašīnas, tomēr ir jābūt visaugstākajam uh, vides aizsardzības līmenim. Tām visām ir jābūt gana tīrām. Tāns kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divas piezīmes. Kādus pasākumus jūs ieviesāt? KBA, tad, kad jūs uzzinājāt par šo Volkswagen skandālu, jo īs, jo daudzu gadu garumā šī transporta iestāde, kas ir atbildīga par tipu pielaidi, nevarēja vispār um, identificēt šos emisiju izslēgšanas um, mehānismus. Ministra kungs, vai jums nešķiet, ka ir pienācis laiks varbūt tomēr uh, tipu pielaidi pārnest uz ES līmeni, lai nebūtu tik daudz šādu iespējamo konfliktu starp pielaides iestādēm, uh, ražotājiem un valdībām. Vai jums tā nešķiet laba doma? Un tad dalība valsts varētu arī pietiekami labi veikt um, pārbaudas. Paldies! liberalizācija pastāv jau ļoti ilgi. Un ja mēs runājam par rotāciju sistēmām, vai tās būtu nepieciešams ieviest, runājot par uh, jūsu minētajām uh, pārbaudas iestādēm, par šīm pielaides direkcijām, vai to visu nevajadzētu kaut kādā veidā padarīt efektīvāku. Jāsaka, ka Vācijā ir šī ceļu tāda transporta direkcija, KBA, un um, viņi arī pēc Volkswagen standarta visu ir ļoti uzmanīgi pētījuši. Un mēs uzskatām, ka vienīgā šī tipu pielaišanas uh, direkcija ir eh, tā tad vienota, bet nu, ir citas organizācijas, kas ir eh, pakļauts tieši dalību valstu iestādēm. Es eh, domāju, vai jums nešķiet, ka nākotnē, nu varbūt konkrēti nerunājot par nākotni, tomēr šo pielaišanas funkciju atņem dalību valstīm, tipu pielaidas funkciju, jo ļoti daudz dažādu šo pielaidas direkciju, iestāžu nacionālā līmenī, bet varbūt, ka vajadzētu tipu pielaidē izveidot tādu vienotu Eiropas organizāciju, lai nevajadzētu šādiem testiem mašīnas dzīt no vienas valsts uz otru. Nu, ražotājiem tas nekādā gadījumā nav izdevīgi. Būtu varbūt labāk izveidot vienu vienotu Eiropas iestādi, kas šos tipus pielaiž. Jūs esat politiķis, ministrs, jūs varat tātad eh, padomē, ministru padomē šādu priekšlikumu izmantot. Ko jūs par to teikt, ja padomē šāds jautājums uzpeldētu? Jā. Ja, manuprāt, eh, dalība valsts joprojām var veikt tīpu pielaidi, bet rodas jautājums, vai visās dalībvalstīs ir identiskas normas un noteikumi, jo tagad joprojām ir vērojams atšķirības. Vācijā šīs normas ir stingrākas, es jau teicu, kādi pasākumi ir uzsākti, par programmatūrām stāstīju un tā tālāk. Tā tad ir jābūt uh, harmonizētiem noteikumiem un galu galā ir jābūt arī Eiropā tādai vienai nu, direkcijai, kas, eh, ņemot vērā visas atšķirības dalību valstīs, tomēr eh, var eh, nu, paust savu spriedumu. Paldies tagad Ernsta skundze. Paldies. Man vēl ir divi jautājumi. 11. jautājums. Tas man iekrita acīs. Jūs runājāt par aktuālāko tehnikas līmeni. Tātad, eh, kas tas ir? Vai nu, paši jaunākie sasniegumi? Varbūt, ka tas, kas tagad ir tirgū pieejams, eh, nemaz nav tas, ko mēs vēlamies. Jūs runājat par vācu, Eiropas tehniku. Kas tad ir šī aktuālākā tehnika, modernākā? Gribēju precizējumu. Atbilde. Nu, esmu patiešām pārsteigts, ka mēs tik bieži runājam par to, kas ir moderna tehnika. Kad mēs runājam par uh, dažādiem automobīļu tipiem, mēs taču varam pietiekami labi konstatēt, kur ir moder, kurā automobīļa ir moderna tehnika un kurā nav. Un jāsaka, ka mēs te nerunājam par kaut kādu nu, ļoti īpašu tehnikas veidu. auto nozarē, nu, visa informācija ir pieejama un tirgū var nopirkt dažādu veidu ierīces un tehnoloģijas. Un, ja ir kaut kādi mehānismi, kas atļauj um, apzināti slikti uh, uztaisītu motoru, padarīt labāku un te kaut kādas atkāpes radīt, nu tas nav pieļaujami un e, izmantoja, tātad samazinot par katru cenu izmaksas un izmantojot netīrs motors, nu to mēs nevaram pieļaut, ka tā rīkojas. Labi. Bet man ir arī vēl viens jautājums. Runājot par sankcijām. 715. regulā ir minētas eh, sankcijas, tur nekas nav jāgroza. Gribēju pavaicāt, kurā brīdī eh, būtu jāatsauc tipu pielaide vai eh, arī nu, ir jāizliedz konkrētu mašīnu pielaišana ja mēs runājam par tipu pielaidi un braukšanas aizliegumu, jāsaka, ka tās ir pilnīgi divas dažādas lietas. Mēs tās nevaram jau kopā. Ja runājam par tipu pielaidēm, ir pietiekami laba juridiskā sistēma, nu, kas ir jāievēro, lai uh, automašīna varētu tikt pielaista tirgu. Ja ražotājs to nevar uh, izpildīt, nu, tad vienkārši viņš nesaņem šo pielaidi. Eh, vispār nekādas citas interpretācijas nav iespējamas. Mēs arī tad, kad tika atsauktas Volkswagen automašīnas, skaidri un gaiši pateicām, eh, ka eh, mašīnas var tirgu palikt tikai tad, ja ir ievēroti visi priekšraksti normas likumi. Paldies! Pēdējais jautājums Hārmsas kundze. Es gribēju vairāk kaut ko dzirdēt par Itāliju, ja jūs pareizi sapratu. Jūs būtu ļoti priecīgi, ja Itāļi eh, brīvprātīgi atsauktu Fiat markas automašīnas. Bet gribēju arī dzirdēt, vai jūs esat arī apmierināti ar jūsu iestāžu darbību. To jūs paudāt savos secinājumos. Un šīs atšķirības, atkāpes, eh, testos, visas šīs garās debates, nu, jāsaka, ne tikai Vācu vīdes organizācija par to runāja, par to runāja arī ICTT, arī tehniskās darba grupas, un visu šo gadu garumā uh, Tad, kad bija norādes un mājieni, jūsu iestāde nekad ne uz ko nereaģēja. Tikai kopš nu, 2015. gadā kaut kas sakustējās. Un tagad pēkšņi tika atklāts, ka likumdošana nav gana laba. Bet jūsu iestāde arī piedalījās šajā darbā. Tā taču arī strādāja pie šī teksta, pie likuma teksta. Pirmām kārtām. Es te, nu, neviens nerunā par to, vai esmu apmierināts vai nē. Mums ir jārunā par to, vai tie automobīļi, kas tagad braukā pa ceļiem un emitē vairāk slāpekļa nekā atļauts, var tikt pilnveidoti tā, lai tie varētu atbilst visām normām. Un kā mēs nākotnē no tā varam izvairīties. Nu, tas ir vienīgais, par ko mums tagad vajadzētu runāt. Nu, man te nevajag tagad runāt, vai man patīk šis likums vai nē. Otrām kārtām nebija nekādu norāžu par nelegālajām emisiju izslēgšanas ierīcēm pirms 2015. gada. Tas ir vienkārši fakts. Tādēļ vajadzētu nu, par attiecīgiem grozījumiem likumā runāt. Nu, īstenībā Norādes jau ir bijušas pirms tam. Nav tiesa tas, ko jūs teicāt. Bija gan dalība valstīs eh, šis tas dzirdams, gan arī ASV. Un tas, ka jūs tik ļoti daudz runājat par likumu svarīgumu, jūs jau runājat par CO2 regulējumu. Vai jūs patiešām uzskatāt, ka ņemot vērā īstenošanas normas Eiropas likumdošana par Eiro 5 un Eiro 6 tiks, eh, nu, eh, atšķaidīta, vai tas patiešām būs labākais veids, kā parūpēties par auto nozares godīgumu, ka tā ievēros visas likums, ne tikai attiecībā uz CO2. Paldies! Es nezinu, ko jūs domājat ar šo atšķaidīšanu saka ministrs. Es domāju, jūs zināt gan, ko es šeit domāju. Eiro 5 un eiro 6 noteiktās robežvērtības, kas tika paveikts pateicoties komentoloģijas procedūrai, ņemot vērā no dalību valstu izveidīto spiedienu, ka šīs robežvērtības vairs nebūs spēkā. Atbildi. Nu, es atvainojos, es to tiešām nevaru saprast. Mums ir e, jāpieprasa godīga, strikta normu ievērošana, un normas ir jāievēro arī tiem, kas tās paši ir pieņēmuši. Mēs, protams, vēlamies daudz ko uzlabot, pielāgot, jo tehniskais progress ir bieži vien daudz e, ātrāks nekā e, likumdošana, tādēļ likumi likum ir jāpielāgo tehnikai. Un nevajag visu laiku teikt, ka jā, jā, pirms desmit gadiem mēs jau pieņēmām desmit, eh, pirms desmit gadiem pieņēmām pareizo lēmumu, vispār neparedzot uh, tehnoloģisko attīstību. Paldies, paldies, Dobrīnta kungs, ka jūs ieradāties pie mums. Un man ir jāsaka, mēs jūs uzaicinājām, jūs pateicāt labi, mēs noteicām datumu, nu, ļoti labi. Tas uh, ir labi no organizatoriskā viedokļa. Protams, ir vēl ļoti daudz jādiskutē par likumu īstenošanu un tā tālāk. Un uh, jāsaka, ka tāda liela valsts kā Vācija noteikti var uh, teikt savu vārdu padomē, lai spēcinātu mūsu likumu, Eiropas kompetences un tā tālāk. Šī problēma mums noteikti ir jāatrisina. Liels paldies! Protams, kolēģi var uzdot arī rakstiskus jautājumus jo nevienmēr visus eh, nu, jautājumus eh, izdodas uzdot mutiski, rakstiski, tos var iesniegt līdz 27. oktobrim, un jūs tad varēsiet eh, ar tiem iepazīties. Paldies, ministra kungs! Dear colleagues, um... Dargie kolēģi, vēlētos atkal turpināt darbu. Mums vēl joprojām ir ļoti strikts laika grafiks, un mums vēl ir uzklausīšana ar mūsu godāto viesu Līzes kungu, kurš ir eksperts pārstāv savu kabinetu. Manuprāt, šī ir ļoti būtiska uzklausīšana šodien ne tikai jūsu pārstāvjiem no Lejas Saksijas ministrijas. Šī ir ļoti būtiska pavalsts, kad runa ir par šodienas uh, apspriestiem jautājumiem. Es eh, sazvanījos ar jūsu ministru, prezidentu kungu, kurš diemžēl nevarēja šeit ierasties, bet priecājos, ka esat ieradies pie mums, Līs kungs. Jūs esat ekonomikas nodarbinātības un transporta ministrs. Tātad ļoti kompetents cilvēks saistībā ar mūsu komiteju. Un tagad došu arī uzreiz jums vārdu. Liels paldies! Godāt uh, komitejas priekšsēdētāju Fan Bremts kundz, uz godātie komitejas locekļi, dāmas un kungi. Sākumā vēlos pateikties par jūsu uzaicinājumu, kuru labprāt pieņēmu. Tāpat arī paldies par iespēju šeit paskaidrot pāris lietas, uh, kā arī, protams, sniegt atbildes uz jūsu jautājumiem. Kopš 2013. gada esmu lejas akcijas eh, ministrs ekonomikas, eh, nodarbinātības un transporta jomā un piedaru šim parlamentam jau no 2008. gada. Vēl vēlos prezentēt savu kolēģi Maineks kundzi un Bīskungu, kuri iespējams varēs eh, atbildēt jums tāds tehniskas dabas jautājums. Sākumā lai varētu pastāstīt, kāda ir saistība ar lejas akciju un šodienas eh, šo pasākumu. Vēlos mazliet pastāstīt par lejas akciju un maniem ministru uzdevumiem. Lejas akcija ir eh, teritorijā lielākā pavalsts Vācijā ar 7,9 miljoniem iedzīvotāju un tādējādi ceturtā lielākā pavalsts Vācijā. Kā Eh, ekonomikas, nodarbinātības un transporta ministrs nodarbojas ar ekonomikas politiku, veicināšanu, darb, nodarbinātības tir, politiku, satiksmes politiku, un vienmēr galvenais mērķis man ir paturēt eh, cilvēkus eh, uzmanības centrā. Šeit, protams, ekonomikas politikā mēs pievēršam uzmanību lejas akcijas kā uzņēmē darbības vietas spēcināšanu, sadarbojamies ar mūsu partneriem visā Eiropā. Šeit kā ekonomikas ministrs īpaši iestājos par godīgā atalgojumu darba vietām. Šeit es strādāju pie tā, lai tiek radīts tāds ietvers, ka uzņēmumi, kas strādā pie mums, var gūt visu nepieciešamo atbalstu. Šeit ir jārada stimuli attīstībai, investīcijām un principā apstākļi, lai uzņēmējdarbības vide lejas akcijā varētu notikt ļoti labi veidā. Šeit ir, protams, jāņem vērā arī sociāla politiskie un vidas politikas aspekti. Mēs atbalstam Eiropas Savienības tiesību aktus, kas strādā pie tādiem jautājumiem kā CO2 emisijas um, transporta sektorā. Lielākās lejas akcijas um, ekonomikas sektors ir autobūve. Tā ir Tas ir lielākais eh, darba devējs 120 tūkstošiem cilvēkiem. Un vislielākais spēlētājs šajā tirgu ir uzņēmums Volkswagen, kurš jau gadu desmitiem atrodas eh, lejas akcijas pilsētā Volksburgā. Un, ja mēs šeit arī ņemam vērā piegādātājs, tad vairāk kā 30% no visiem uh, strādājošiem ir atkarīgi un strādā tieši auto nozarē, lai es saktu, tie ir apmēram 250 tūkstoši cilvēki. Tas šeit ir jāpiemina arī dažādi pakalpojumi, sākot no loģistikas pakalpojumu, finanšu pakalpojumu, kā arī turismu. Tas viss ietekmē lejas uh, eh, saksijas politiku. Šī pavalsts, kurš šabas dibināšanas ir uzticams Volkswagen un tajā nodarbināto cilvēku partneris, turklāt eh, šīs attiecības ir veidojušās ļoti ilgi vēstures laikā. Lejsaksijas eh, pavalsts ir 20% akciju turētāja Volkswagen, šeit mums ir arī pārstāvja valdē, un Lejsaksijas ministrs prezidents Štefans Vēls un es esam kopš 2013. gada Volkswagen uzraudzības padomas locekļi. Auto nozare šobrīd visā pasaulē saskars ar lielām pārmaiņām. To nosaka gan enerģijas, gan klimata politikas prasības, alternatīvas tehnoloģijas, inteliģents sasaists starp satiksmes eh, pakalpojumiem, pieaugoša digitalizācija, jo īpaši automobilizācijas industrijā. Šeit uh, kā piemēru var minēt automatizēto braukšanu. Mēs saskaramies ar ļoti kompleksiem, dažādiem jautājumiem, gan tehniskas, gan juridiskas dabas. Šeit jāpiemina arī datu drošība, kad runājam par digitalizāciju. Un politika ir jāatrod atbildes, jārada apstākļi, lai kopā ar rūpniecību varētu tikt galā ar šīm pārmaiņām. Kā jūs redzat, visa šī auto nozara visā pasaulē saskaras ar būtiskiem tehniskiem uh, grozījumiem, un par šiem jautājumiem mēs, protams, runājam arī Volkswagen uzraudzības padomē. Turklāt, dāmas un kungi, vēlos arī mazliet pastāstīt par uzdevumu sadalīšanu saistībā ar tipu apstiprinājumiem Vācijā. Jums jau bija iespēja uzklausīt eh, ministru kungu Dobrinda kungu, un šeit eh, varam ļoti labi parādīt, kādas ir attiecīgās kompetenčus, kāda ir attiecīgie kompetenču sadalījumi. Jūs zināt, ka mums ir federāla sistēma, tādēļ mēs nošķirām starp visas federālās republikas atbildību un pavalstu uh, atbildībām. Un šeit ir ļoti skaidri noteiktas regulējums likumos. Tā kā, piemēram, KB A ir atbildīga par tipa apstiprinājumiem Vācijā. KBA principā pārbauda, sadarbojoties kopā ar tehnisku dienestu, vai ražotie auto transporta līdzekļi tehniskā ziņā atbilst apstiprinātajam tipam. Tāpat tiek pārbaudīts arī emisiju samazināšanas ierīču darbība, Ar to arī nodarbojas KBA, tātad valsts līmenī. Dāmas un kungi, ar šiem īsajiem ievadvārdiem es vēlējos jums pastāstīt, ka jo īpaši šie jautājumi par tipa apstiprināšanas tiesībām ir atrodas tikai daļēji manā kompetencē, bet vairāk federālajā līmeņa kompetencē, un uz tiem atbildes var sniegt pārstāvi no valsts. Un es ceru, ka uh, esmu tagad radījis pamatu, lai uzsāktu turpmākās diskusijas, uzsākt mūsu atbilžu jautājumu raundus. Paldies, ka tiešām var pie jums piedalīties, un tagad esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies par jūsu ievadvārdiem, došu vārdu Kariņkungam. Paldies, ministra kungs, par to, ka esat ieradies. Jūsu ievadvārdi ir ļoti patīkami, ļoti labi uzrakstīt un arī prezentēt. Lielas paldies par to. Tagad runāju par konkrēto jautājumu. Federālās pavalstis, eh, kā es to saprotu, Vācijā ir atbildīgs par tirgus uzraudzību. Tagad tips ir apstiprināts no KBE. Un šeit notiek iegadējās inspekcijas, tad jūs palūkoties uz transporta līdzekļiem. Un tad mans jautājums. Jūs jums tā teikt ir divas dažādas atbildības. No nu, vienas puses jūs atbildat par ekonomiku un transportu lejas akcijā, un otras puses jūs esat uh, loceklis uzraudzības padomē, kas ir viens no lielākajiem no darba devējiem Volkswagen uzņēmums. Manuprāt, tā tāda dažreiz ļoti sarežģīta situācija šī amata apvienošana. Un kā uzraudzības padomes loceklis un arī kā lejas akcijas ministrs Kad jūs apzinājāties vai kad eh, Volkswagen uzraudzības padome saprata, pamanīja šīs atšķirības starp testēšanu laboratorijās un uz ielām? Es šeit nerunāju par šīm pārveidošanas ierēcēm, bet par šīm testēšanas procedūrām laboratorijās un uz ielām. Paldies par šo jautājumu. Tas notika 2015. gada 19. septembrī, kad iepazināmies ar ASV publikācijām, un kopš tā laika esam ļoti intensīvi uzsākuši izpētes darbu uzraudzības padomē. Jā, tas ir pareizi, taču mans jautājums ir citādāks. Nevis tad, kad jums tas kļuva skaidrs, ka šeit runa ir par šīm atslēgšanas ierīcēm. Nē, kad jūs apzinājāties to, ka pastāv liels liela atšķirība starp to, kas notiek laboratorijas apstākļos un starp to, kas notiek uz ielas saistībā ar emisijām. Nu, principā diskusija par to, kā braukšanas cikli tiek īstenoti testēšanas eh, situācijā un uz eh, ielām, ir ļoti saistīta ar to, ka kopš ASV publikācijām intensīvi ir sākta testēšana uz ielām, un tagad ir pieejami dati dati. Un tas bija pamats eh, gan uzraudzības padomas darbām, gan politikai. Tātad pirms eh, ASV skandāla jums nebija nekādas zināšana par to, ka pastāv šādas atšķirības, ko man ir mazliet grūti saprast un ticēt, jo pēdējos sešus mēnešos dzirdētais liecina, kā ir izpratne par šo atšķirību esamību. Es nerunāju par krāpšanos, bet par šīm atšķirībām. Tad jūsu septītajā atbildē jūs pieminat cycle beating. Un jūs sniedzat ļoti gudru atbildus, skaidrojot, kā regulējuma cycle beating tiek definēta kā nelegāla lieta. Un šeit es par to negribu diskutēt, taču gribu runāt par faktiem. Šīs uh, eh, cikla optimizācija nozīmē, ka uz ielas izplūst vairāk piesārņojumu nekā tam būtu jānotiek. Un kā ministrs, kā atbildīgais, atbildīga amatpersona, vai jūsuprāt tā nav problēma, ka tiek apiet šie cikli ne tikai saistībā ar atslēgšanas ierīcēm, un kas tika darīts šajā ziņā, kāda bija reakcija? Paldies par šo jautājumu. Šis skaidrojums par to, kādos apstākļos jānotiek tipa apstiprināšana. Šeit atbildīgs ir uh, atbildīgi atrodas valsts līmenī, tad KBA. Un, protams, ka bija skaidrs, ka laboratorijas testos apstākļi ir citādāk nekā reāli uz ceļiem, un par to notika vienošanās. Pirm, pagātnē tas attiecās uz speciālām tehnoloģijām, eļļām, spiedienu riepās. Un šeit arī runājot par šo nošķirību starp RDE un laboratorijas testiem, ja visiem apstākļi ir vienādi laboratorijā, tad tas vismaz dod iespēju salīdzināt, kuri transporta līdzekļi, kurā izved vairāk vai mazāk emisiju. Manuprāt, tas bija šis eh, mērķis visiem iesaistītiem, kamēr nav iespējams veikt testēšanu uz ielām, ka visiem jābūt not, vienādiem noteikumiem. Jā, bet savos sākotnējos vārdos jūs teicāt, ka strādājat pilsoņu labā un nezinu uh, nevienu politiķi, kurš teikt kaut ko citu. Mēs visi tā strādājam. Protams, ka lejas sakcijā, saksijā nodarbinātība autorūpniecībā ir ārkārtīgi būtiska, nekad uh, neapgalvot pretējo. Taču ir jāņem vērā arī sekundārs aspekts, kā sabiedrības veselība, jo piesārņojums nāk arī no automobīļiem. Un jūs pieminējat, ka šīs atšķirības ir zināmas starp reālajām emisijām un laboratorijas emisijām. Bet tā kā jūsu federālā pavalsts, kas ir atbildīga par tirgus uzraudzību, piemēram, KBA apstiprina tipu, tātad šī nav jūsu atbildīgā institūcija, bet ko jūs tad darat pēc tam? Ko jūs pēc tam sakat? Šī taču ir, prob šī ir problēma, vai arī jūs sakat, nē, KBA teica, ka viss ir kārtībā, mēs zinām, ka šie testēšanas apstākļi ir dažādi, taču tā nav mūsu atbildība šeit kaut ko darīt. tipa apstiprināšana, lietas, kas tiek konstatētas tipa apstiprināšanā. Šeit notiek pārbaudas ik pēc diviem gadiem konkrētajos dienestos, un šeit netiek piemērots salīdzinājums tests, šeit tiek nošķirts tipa apstiprinājuma pārbaudīšana, un tad tas, kas notiek reāli, mērot emisijas, tas ir cits izmeklējums. Tādēļ mums vienmēr galvenais jautājums ir šīs tipa apstiprināšana. Bet, protams, kā šeit interese ir liela, un šeit uh, ministra intereses ir saskaņotas ar uzraudzības padomus locekļu interesēm. Proti, ka tirgu ir jābūt taupīgiem mazu emisiju automobīļiem. Tas, protams, nāk par labu gan autoārūpniecībai, gan arī cilvēku veselībai. Proti, mērķis vienmēr ir viens, taču mēs nezinājām pirms šī 19. septembra, ka pastāv šādi fakti. Paldies, Ertu kungs, nākamais. Paldies, mīļas kungs, par jūsu ierašanos, paldies arī par jūsu atzinumiem, par taisnīgo atalgojumu un vides un klimata aizsardzību. Vēlos atgriezties pie jūsu lomas Volkswagen uzraudzības padomē. Gribētu zināt, kādu lomu tā ir spēlējuši šī skandāla atklāšanā. Tāpat arī gribētu dzirdēt, vai pastāv dažādi viedokļi starp darba devēju, ņēmēju un lejasakciju. Saksiju. Paldies par šo jautājumu. Tātad 19. septembrī mēs uzzinājām faktus un tik uzsākti vairāki soļi. Pirmkārt, uzraudzības padomē Volkswagenē tika izveidota īpaša komiteja, uh, kuras uzdevums ir regulārās sanāksmēs veikt pilnīgu šī faktu izmeklēšanu. Es pats piedalos šajā komitejā. Mēs esam noalgojuši Džons Dejs uzņēmumu, lai pārbaudītu pilnīgi visus datus visā koncernā, gan Vācijā, gan ASV. Un tad balstoties uz šiem datiem, konstatēt visu šo situāciju, kā tas tā varēja notikt kā varēja tikt piemērot šāds tehnisks risinājums. Šobrīd tas viss notiek. Mēs esam vienojušies ar Amerikas iestādēm, jo mēs, kamēr vēl nav beidzies šis uh, izmeklēšanas process, mēs par to nevaram ziņot, bet ceram, ka līdz gada beigām mums būs pieejams detalizēts ziņojums, nevis kas m, mm, īsti notika, bet kurš to darīja, kurā mirklī. Tādēļ uzraudzības padoms galvenais uzdevums ir šis mērķis noskaidrot lietas pilnvērtīgi, detalizēti, atspoguļot pilnīgi visus faktus. Un tikai veicot šo izmeklēšanu, visu uzzinot, mēs varam cerēt gūt, atgūt uzticību. Tas šāda vēlme un šā, pastāv gan lejas sakcijas, lejas sakcijas pārtā pusē, gan ārpus tās, tādēļ šeit ir gan pārstāvi no darba devējiem, gan darba ņēmējiem, lai strādātu pie šiem aspektiem. Paldies, jūs teicat, ka 2013. gada esat Volkswagen uzraudzības padomas loceklis. Gribētu dzirdēt, vai šajā laikā kādreiz ir notikušas diskusijas par stratēģiskiem risinājumiem saistībā ar dzinējiem. Stratēģiskie lēmumi Jūs runājat par piedziņas tehnoloģijām. Un, manuprāt, uh, Eiropā, Vācijā ir mērķis samazināt CO2 emisijas. Tas ir saistīts ar patēriņa samazinājumu, un tādas priekšrocības piedāvā dīzeļa motori. Un, protams, ka Vācijā galvenokārt koncentrējamies uz CO2, taču ar Eiro 6 mēs redzam, ka arī NO X emisijas ir ievērojami samazinājušies salīdzinot ar Eiro 5 tipiem. Šeit, protams, ir runa par nākotnes tehnoloģijām, par hibrīdu tehnoloģijām, par kurām diskutē jau gadiem, tāpat hibrīda benzīna tehnoloģijām, dīzeļu tehnoloģijām, ūdeņraža tehnoloģijām, elektrotehnoloģijām. Mēs diskutējam par pilnīgi visiem šiem aspektiem, un tas pamatlēmums par to, kuros tirgos tiek izmantots dīzels, par to kopš 2016. gadā nesam diskutējuši. Un noslēgumā. Tā kā Lejas akcijā ir tik uh, unikāla situācija, vai jūs varat pastāstīt, cik lielā mērā uzraudzības padomas ir iesaistīts operatīvo lēmumu pieņemšanā? Uh, Tā kādas ir šīs kompetences sadalījums starp valdi un uzraudzības padomu? Jā, varbūt tas vēl ir jāpaskaidro, jo Eiropā dažādās valstīs ir dažādas sistēmas. Uzraudzības padome ir atbildīga par kontroli. Tās uzdevums nav un tiesības nav iesaistīties uzņēmuma operatīvajā darbībā. Uh, Tas ir uh, tāds gudrs, uh, saprātīgs nodalījums. Šeit ir jāņem vērā ne tikai tas, ka uzraudzības padome um, strādā arī daļu turētāju labā, bet šeit runa ir arī par darba ņēmējiem, darba devējiem, par galvotājiem. Tātad uzraudzības padome strādā visa uzņēmuma labā, uzdod jautājumus, taču neiesaistās uzņēmuma operatīvajā darbībā. Henkel kungs lūdzu nākamais. Mm Paldies! Labdien, ministrs kungs! Jūs tikko pieminējāt, ka uzraudzības padomu Vācijas uzņēmumā īpaši nodarbojas ar kontrolas funkcijām. Tur jums ir taisnība. Es pats sešus gadus biju atbildīgs par Vācijas rūpniecību un vienmēr biju lepns par auto nozari, tāpat arī biju lepns par Volkswagen. Taču man šķiet dīvaini, ka Volkswagens tagad ir zināms ne tikai ar lielisku tehnoloģisku uzņēmumu slavu, bet arī ar nepārtrauktu skandālistu slavu. Vēlos atgādināt Lopesa afēru, kur bija runa par uzņēmumu noslēpumu, konfidenciālas informācijas, zādzību no cita uzņēmuma, un Volkswagenam bija jāmaksā miljoniem soda naudas. Vēlos atgādināt Herca afēru, kur runa bija par uh, arotbiedrības uh, un uzņēmumu padomju locekļu izspiešanu saistībā ar prostitūciju. Un tagad mums atkal ir šis skandāls, kurš tā efemistiski jūsu uzņēmumā vienmēr tiek dēvēts par dīzeļa skandālu. Tagad vēlos uzdot jautājumu jums, kā uzraudzības padomas loceklim, bet arī kā atbildīgajam ministram. Uh, Vai jums dažreiz nešķiet, ka kaut kas principiāli nav kārtībā šī uzņēmuma uzņēmē darbības kultūrā? Paldies, Henkel kungu, par jautājumu. Sākumā vēlos jums ieskicēt ainu par lejas akciju. Jums ir jāatzīst, ka Volkswagens ir startautisks koncerts ar vairāk kā simt ražotnēm visā pasaulē un vairāk kā 600 tūkstošiem nodarbināto. Tad ir jāuzmanās, ka uh, Mēs nereducējam diskusiju par uzņēmumu tikai attiecībā uz lejasakci. Es nerunāju par lejasakci, es runāju par Volkswagen un uzņēmēju kultūru. Jā, mēs lejasakci esam ļoti lepni par Volkswagen, un manuprāt, ka Volkswagen var balstīties uz veiksmīgu pagātni un arī nākotni. Un, protams, ir bijuši šie skandāli, to nevar noliegt, taču, š... manuprāt, jūsu trīs pieņemtie, uh, pieminētie piemēri liecina, ka tie ir izņēmumi. Man jūs ir jāpārtrauc, ministrs kungs, ja jūs uzskatāt, ka tie vienkārši ir tādi, tādas sagadīšanās, tad gribētu dzirdēt, kāpēc citos lielos Vācijas uzņēmumos nav šādas sagadīšanās šādā formātā. Es personīgi uzskatu, ka šeit ir sasaists ar šīm trim lietām, un tās var nosaukt, piemēram, piešķi jo šī persona vienmēr bija atbildīga kaut kādā amatā saistībā ar visiem šiem trim skandāliem. Kāpēc jūs to neatzīstat? Ja jūs gribat mainīt uzņēmumu kultūru, tad jums ir jāsauc problēmas īstajos vārdos. Es jums tam principāli iebilstu. Šeit nav nekādu sakarību, kuras jūs ieskicējat vai par kurām pastāv aizdomas. Nav arī tādas sakarības, kuras var sasaistīt ar konkrētu personu. Manuprāt, šāda diskusija nav neatbilst patiesiem apstākļiem. Tā kā mēs runājam par kultūru mainīšanu Volkswagenē, tad runa ir par tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar tehniskajām manipulācijām, kas notikušas. Un kultūru, ka mums viss ir jāizdara un ka pastāv neusticēšanās uzņēmumu iekšienē, ziņojot par to, ka varbūt nav iespējams kaut ko paveikt. Līskungs, ja uzņēmums tiek vadīts veiksmīgi, tad ir jārada tāda atmosfēra, kur kritika netiek, tiek ne tikai atzīta, pieņemta, bet arī ir vēlama. Un es gribētu apgalvot, ka šāda atmosfēra nepastāvē jūsu uzņemā, jo citādi jūs, kā kontrolētāji, jau sen būtu saņēmuši informāciju par šiem skandāliem. Tieši šī kultūra pastāv, taču mēs ļoti intensīvi strādājam pie tā, lai uzlabotu šo kultūru. Mēs redzam, ka Mēs šeit esam ies, iecēluši jaunu amatpersonu, kas nodrošinās integritāti. Mēs esam izveidojuši jaunu ziņotāju sistēmu, kur uzņēmumu iekšēnē varam saņemt ziņojumu. Es domāju, ka kopš pagājušā gada septembra jau paveiktais ļoti skaidri parāda, ka šeit mēs strādājam ne tikai par tehnisko problēmu risināšanas, bet arī pie tā, kā vispār šī situācija varēja rasties, un arī pie tā, kā uzņēmums un tās vadība var rīkoties, lai nekad nekas tāds neatkārtotos. Meisners kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs arī no mūsu grupas. Um, Vēlos sveikt jūs un pateikties par ierašanos. Jūs jau runājāt par uh, attiecībām ar padomi, nu, uzraudzības padomi. Un tagad, ja es būtu jūsu vietā uzraudzības padome, mm, ja man būtu inženieru izglītība, ja es uh, saprastu visas šīs lietas, tad varbūt man gribētos uzdot arī jautājumus. Par to es runāju. Uh, uzraudzības padomi taču ne tikai iespēja, bet arī pienākums uzdot jautājumus īpaši attiecībās ar ASV. Jūs teicāt, ka jūs interesē uzņēmumi, un jūs tos atbalstāt, es to saprotu, skatot situāciju Lēsaksijā, bet ja Amerikā NOX vērtības ir tikai viena ceturdaļa no tās liekšņa, kas noteikts Eiropā, uh, Nu, tad tas ir interesanti tomēr. Uh, un uh, vai jums nav ienācis prātā apjautāties, kāpēc šie sliekšņi Eiropā ir tik uh, stipri augstāki? Un tad tieši kā atbildīgs uh, ministrs par uzņēmumu situāciju jūs varat painteresēties, kas notiek šajā sektorā. Paldies, Meisneres kundze. Jā, mēs kopīgi bijām, lai iesāksies parlamentā. Uh, Un mēs zinām, kāda nozīme ir Volkswagenam e, šajā pavalstī. Parlaments daudz ar to ir notarbojies, bet atgādināšu, ka tā ir konc Volkswagen koncerna uzraudzības padome, te ir arī Audi, Skoda, MAE un um, citi zīmoli. Protams, tiek uzdoti jautājumi, bet ja runa ir par darbību un struktūrālo lēmumu, nu, tehnoloģijai jābūt tirgu, un uh, līdz ar to mums jārūpēs par to, lai šīs tehnoloģijas tiktu tirgu arī izmantotas, un, lai rezultātā mums būtu tīras, legālas mašīnas. Un, nu, un mēs nu, varam, protams, uzdot jautājumu, bet ne jau pie katra zīmola. Mēs drīzāk um, uzraudzības padomē uh, interesējāmies par kritēru izpildīšanu. Bet, nu, citādi jautājumi tiek uzdoti. Jā, saprotu jūsu atbildi, bet man interesē jūs tehniskais fons šai ziņā. Jūs taču bijāt inženieris ilgu laiku, un ja runa ir par dažādiem sliekšņiem NOX izmešiem, Jūs saprotat, ka ASV šie sliekšņi ir daudz zemāki un pie mums augstāki, un kā ASV šai ziņā ir eh, bažas. Nu, vai tad jums nav ienācis prātā paskatīties sīkāk tieši šo jomu? Mums taču ir eh, lielas ambīcijas un uh, par tehnoloģijām. Uh, nu, tad skaidrs, ja ja tehnoloģija nav, tad notiek kaut kāda veida manipulācijas. Atbilde. Jā, mēs sākām uzdot ļoti intensīvi šādus jautājumus. Nu, labi, nu, nu tad tiešām daudz ko zinu par lēsaksiju. Man tas priecē. Vakar bilda avīzē parādījās uh, informācija, ka sākot ar 2020. gadu, lai nodrošinātu pieļaujams izmešus, ka iespējams Eiropā Volkswagens uh, apsver pat uh, dīzeļmotoru aizliegumu. Nu, tas turpina šo diskusiju par zilo uzlīmīti Vācijā. Jā, tā tad ir šī zilā uzlīmīta, tad tikai Eiro 6 kategorijas um, automobīļi var iebraukt pilsētas centrā. Man šķiet, ka tas nedaudz tālajoši. Mums šī tehnoloģija būs vajadzīga turpmāk ar zemāku patēriņu, protams, zemākām emisijām, bet tehnoloģija kā tāda būs vajadzīga. Un, teiksim, ja cilvēks pirms gada vai diviem gadiem nopirka šo automobili un uh, toreiz viss bija kārtībā, bet tagad viņam stāsta, ka viņš vairs nedrīkst iebraukt pilsētas centrā. Nu, tas nav patērētājiem draudzīgi. Nu, ja runa ir par tūvsātiksmi pilsētas centrā, autobusu taksometri tā tālāk, te var runāt par hibridu dzinējiem, par eh, citām alternatīvām, inteliģentiem tīkliem, eh, ja automobilis eh, stāv pie luksofora, nu, tas izdod daudz vairāk izmešu, un tas nav labi. Un nu, tad drīzāk jautājums jārisina šādi. Paldies, Stiljotis kungs! Paldies! Priek jūs redzēt, ministra kungs, runāšu grieķiski. Kolēģi jau daudzas lietas pieminēja. Bet skaidrs, ka, lai saksies uh, pavalsts uh, valdība, ir um, otrais lielākais Volkswagen akcionārs. Un ir arī uzraudzības padomē. Tā kā jums ir dubulta atbildība šai ziņā. Tad man interesē, kādus pasākumus jūs veicāt, lai e, aizliegtu izslēgšanas ierīču sistemātisku izmantošanu. Nu, kopš 2007. gada pastāv šī regula, vai jau pirms skandāla jūs sākāt rīkoties? Tā bija, tas bija pirmais jautājums. Tad lūdzu varbūt jūs atbildi. Paldies par jautājumu eh, par izslēgšanas ierīcēm un kad tās tiek izmantotas. Jūs zināt, kas rakstīts 5. panta 2. punktā, eh, proti rakstīts par ļaunprātīgu izmantošanu. Par to uzzinājām 2015. gada septembrī. Un, protams, uzreiz pēc tam sākām izmeklēšanu. Zināšanas eh, par nelegālu rīcību uh, lai pārbaudas testa laikā saņemtu tādu rezultātu, kas nav pielīdzināms rezultātam reālas braukšanas apstākļos, par to mēs neko nezinājām. Mm, tad iestādes uzskatīja, ka mm, viss tiek darīts pareizi attiecībā uz emisiju vērtībām. Luis Kungs, bet tomēr Šis apvienotais izpētes centrs jau 2012. gadā iesniedza pirmo, pirmos pierādījumus, un tad 13. gada, gadā vēlreiz. Un tad jau skaidri izskanēja, ka šāda rezultāta var būt tikai, ja iebūvē papildu daļas a, mašīnās. Nu, tā tad bija šāda informācija no izpētes centra puses, un komisija pastāstīja mums par semināriem un dalību valstīs, kas uh, tiek organizēti par šo tēmu, nu tādiem vajadzēja jau iedomāties šādu iespēju jau toreiz. Un te man rodas virkne jautājumu. Uzraudzības padomē Volkswagens droši vien jau varēja iedomāties, kā mm, izmanto papildu elementus, lai rezultāti būtu tādi, kādi tie bija. Es izskaidroju Mm, par ko mēs runājām. KBA nosaka tipa apstiprinājumu, tātad ar to nodarbojas valsts. Tur automobiļi saņem tipa apstiprinājumu, kurš, kura priekšnosacījums ir, kura saņemšanas priekšnosacījums ir emisiju vērtību ievērošana, kā tā noteikta likumā. Un, lūkas, man ar to bija gana, kā ministram, lai saprastu, ka šādi automobili nonāk tirgu, un arī uzraudzības padomēji. Ar to bija gana. Un līdz 2015. gada 19. septembrim mēs ne par ko citu nezinājām. Proti, ka nevis uh, uz tiesiskā regulējuma balstās autražotāja rīcība, bet uz kaut kādām manipulācijām. Nu, labi, tad um, kaut arī jūs informējāt, var, tātad varbūt informējāt uh, centrālo valdību vai citas valstis, nevis jūs. Jūs varbūt kā pavalsts valdību nemaz neinformēja. Jo mums ir attiecīga regula no 2007. gada, un tajā rakstīts, ka robežvērtības uh, jāievēro normālos braukšanas apstākļos. Un tagad mēs redzam, ka šādas uh, robežvērtības tik ievērotas eh, tikai laboratorijā, kas eh, pilnībā neatbilst tam ka emisijām, kas rodas braucot uz ceļa. Atbilde. Jā, izsniedzot tipu apstiprinājumu, jāpārbauda šī situācija, bet ir arī skaidrs, ka ir izņēmumi, lai pasargātu motoru un citādi, bet ka tas ir jāpamato. Un eh, tie apstiprinām izsniedzot, tas viss ir jāpamato. Nu, tad es pieļauju, ka arī mūsu centrālā transporta iestāde bija informācija par šādiem motora aizsardzības pasākumiem, kas ir legāli pasākumi, bet uh, par manipulācijām mēs neko nezinājām. Nu, starp citu, par manipulācijām zināms tikai attiecībā uz Volkswagenu. Citiem zīmoliem nevaru izteikties. Uh, Un nu, mēs ticējām, ka uh, laboratorijas testa vērtības atbilst uh, reālas braukšanas vērtībām. Mm, bet man šķiet, ka te jārunā arī par braukšanas ciklu. Cikls jau tika pielīdzināts reāliem braukšanas apstākļiem, bet apstākļi laboratorijā vienkārši nebija uh, tādi paši. Un eh, par to mums tagad jārūpējas, lai rezultāti būtu precīzāki. Paldies, Harmsas kundze. Pateicos. Kopš runājam par Volkswagen skandālu. Daudz tiek runāts par uzņēmēju darbības kultūru, kas te būtu jāmaina. Un viena lieta te pieminama, runājot par krāpšanu un uh, likumdošanas neievērošanu. Te atbildīgi ir uzņēmēji. Bet pēc Dobrinda kunga uzklausīšanas man ir jautājums, kas notiek ar mūsu politisko kultūru un iestāžu kultūru. Un arī jūs esat ministrs un arī Uh, darbojoties Volkswagen uzraudzības padomē, ir bijušas pretrunas, nozīmīgas pretrunas gadu, daudzu gadu laikā. Izskanēja brīdinājumi no izpētes institūta, no komisijas puses, no citām iestādēm. Bija arī mērījumi, NOX mērījumi mūsu pilsētās, neskatoties uz uh, Eiro 5, Eiro 6 noteikumiem kaut kas nebija labi. Un tagad uh, Volkswagens ļoti cieši tieši lejas saksjā. Nu, pilnīgi neticami, kas tur notiek. Un politiķiem šeit tomēr ir kompetences un ir atbildība, un varbūt kaut kas būtu jāpamaina gan uh, eh, politiskajā ainavā, gan uzraudzības padomē lai tas neatkārtotos. Jo mēs jau esam tie, kas to ir novērojuši, nav iejaukušies. Un līdz ar to mēs esam līdz atbildīgi par to, kas tur noticis. Paldies par jautājumu. Un es mēģināšu to izskaidrot vēlreiz. Vispirms ir skaidrs, ka testa cikli tiek visu laiku attīstīti, mēģinot testa ciklu pietuvināt reāliem braukšanas apstākļiem. Ļoti grūti ir to izdarīt, bet tas nav saistīts ar to, ka testa cikls uh, tiek manipulēts uh, laboratorijā. Uh, tad jūs sakāt, ka mums vajadzīgi uh, labāki testi. Un nu, to jau mēs zinājām, ka tika pieņemtas Eiro 5, Eiro 6 regulas. Bet aiz šīm pretrunām eh, slēpjas arī citas lietas, ne tikai slikti testi. Un uh, par to bija pierādījumi ilgi pirms 2015. gada. Nu, jāsaka godīgi sakrunātais, ne kā ministr, ministrs, ne kā uzraudzības padomas uh, loceklis. Uh, uh, neesmu saņēmis nekādas norādes par šādām manipulācijām. Savukārt, ko es zināju? Es zināju, ka braukšanas cikls ir atšķirīgs laboratorijā un uz ceļa. runājot par kultūru uzņēmumiem, varētu būt labāka integritāte, stingrāki pārbaudas kritēriji, lai mūsu noteikumi tiktu ievēroti. Un nu, politiķam ir atbildība ļoti stingri uzraudzīt situāciju un uh, skatīt, vai tiešām nav tādu robu, uh, likumdošanā. Nu, ja teiksim, kad uzņēmēji jau pie 17 grādiem pie šādas eh, ārējās temperatūras sāk izmantot motora aizsardzības pasākumus. Te eh, jāsaprot, eh, ko darīt, un tieši tas ir jānovērš. Jā, nu, Tad paturpinot šo domu, izslēgšanas ierīces taču ir aizliegtas. Un uh, Vācijā iestādēs, iestādēm taču bija šī informācija. Nu, izlasot regulu, ir rakstīts, lai pasargātu motoru, ir iespējams izmantot izslēgšanas ierīces. Un, principā es jums piekrītu. Izslēgšanas ierīces jāaizliedz, bet ir šie punkti regulā, kas to pieļauj. Un mums, politiķiem, jāuzdod sev jautājums, vai tiešām tas ir vajadzīgs. Jo, lūk, mēs ierakstot šādas lietas regulā, mēs uh, um, izveidojam priekšnosacījumu šādu elementu izmantošanai praksē. Vai tas mums ir vajadzīgs? Paldies, Evī kundze! Paldies, ministra kungs. Man jums ir jautājums. Es vēlos uh, uzzināt vairāk par jūsu atbildi septīto jautājumu, ko runa ir par uh, zināmu automobiļu optimizāciju uh, motorāsardzības nolūkiem. Piemērs tur ir riepas bet izņemot riepas, vai jums ir zināmas cita veida optimizācijas, kas var notikt um, tīpa apstiprināšanas nolūkiem? Tātad izņemot riepas, vai jums būtu citi piemēri tagad prātā? Es varu atsaukties uz uh, um, uh, automobiļa bateriju un kā to uzlādē, uh, cik apstākļos. Bet es vēlreiz atsaucos uz šiem testiem, jo laboratorijas testos mums bija optimāli nosacījumi. kas nav gluži salīdzināmi ar reāliem braukšanas apstākļiem. Un, teiksim, uz tām pašām riepām ir pilnīgi cita slodze laboratorijā vai uz ceļa. Nu, lūk, tāpēc šo testu ciklu izmantošana nav bijusi optimāla. Jā, paldies par šo precizējumu. Man šķiet, ka šāda veida optimizācija ļauj tipa apstiprinājumu piešķirt tādiem automobiļiem, kas reālas braukšanas apstākļos neiekļaujas normās. Deutsche Umwelthilfe ir norādījusi uz šādām optimizācijām, šādiem optimizācijas pasākumiem jau pirms kāda laika, bet nevienam līdz šodienai nav bijis drosmes eh, tiem pievērsties sīkāk. Un tagad eh, nākamais eh, komentārs par atbildus pirmo jautājumu. Jūs tur sakat, um, ka notiek regulāras kontrolas, lai uh, uzraudzītu automobiļus, kas jau ir apstiprināti, kur, tātad, kuriem jau ir piešķirts šis tipa apstiprinājums. Bet šķiet ar šīm kontrolēm nevar pārliecināties par to, vai emisiju sliekšņi tiek ievēroti. Proti, iegūtie dati nav salīdzināmi. Vai jūs teiktu, ka pārbaudot uh, bremžu sistēmu vai pasīvo drošības sistēmu, erdeks un tam līdzīgi, uh, vai tur pastāv līdzīgas problēmas? Proti, vai kontrolas testi notiek un tiek konstatēts, ka nav tās atbilstības, kurai būtu jābūt spriežot pēc piešķirtā tipa apstiprinājuma? Paldies! Jā ļoti labi, ka jūsu jautājums neierobežojas tikai ar emisijām, bet arī citām lietām. Eh, es jau teicu, eh, runāju par digitalizēto, automatizēto, autonomo eh, braukšanu un par attiecīgu programmatūru. Mm, mēs saprotam, ka lietas visu laiku attīstās. Pirms diviem gadiem mēs par to pat nedomājām, tagad tas kļūst par realitāti. Mm, emisiju pārbaudes. Uh, nu, jau pielaisto automobīļu testēšana notiek um, nedaudz paviršāk salīdzinot ar uh, to pārbaudi, kas notiek piešķirot tipu apstiprinājumu. Nu, un tur ir tā problēma. Un te mums ir arī uzdevums jaunās tehnoloģijas, kas mums nav jākoncentrē tikai uz vienīgu uz emisijām, bet uz daudziem elementiem. Tad vainojiet pārtrauc. Evija Konze. Bet, jā, pie visiem aspektiem, ko es pieminēju, ne, ne tikai emisijas, arī drošība, arī airbags, arī bremzes. Nu, man šķiet, ka arī tur iespējams uh, sniegums nav tik labs, uh, kā tam jābūt. Nē, nu bremzes, ar bremzēm man šķiet tādas problēmas nav, bet airbag, mm, jā, šie gaisa spilveni, nu, nu netiek tik detalizēti pārbaudīt, tas jau arī nav iespējams, tā kā ir lietas, ko tiešām pārbauda, nu, kā lai saka, paviršāk. Un tagad mūsu uzdevums ir uh, saprast, kā mēs šīs pārbaudas varam veikt efektīvāk, un mums jāsagatavo attiecīgas tehnoloģijas, un tas ir liels izaicinājums, kas mums ir. Paldies! Pirms uzsākt otro kārtu, jūs redzat, mums tas ir eksperti, mums tie ir deputāti, dažreiz mums arī viesi, un um, ļoti labi, ka mums tur ir divas jaunkundzes, uh, viena no tām ir Bonfā mm, kundzes meita, mūsu kolēģis meita, un uh, Tas ir ļoti labi, ka jaunieši arī ir klāt. Ja, tā var būt tehniskā komiteja, bet mēs runājam par nākotni. Tā kā prieks sveikt abas Jankonzas aizmugurē. Un tagad Gizeke kungs būs pirmais runātājs otrajā kārtā. Paldies, Līza kungs, un uh, man prieks uh, sveikt uh, Meinikas kundzi un Bīsa kungu un arī abas uh, Jankundzes, kas ar interesi seko līdzi uh, mūsu diskusijām. Līsa kungs, jūs eh, runājāt par jūsu eh, dubulto atbildību. Mm, nu, 120 eh, tūkstoši cilvēku vien Lēsaksijā nodarbina šīs, šī nozare daudz vairāk cilvēku visā Vācijā. Mēs vēlamies kopš, sākot ar 2030. gadu, vispār at, atteikties no uh, iekšdedzes uh, dzinējiem, tātad uh, pieļaut, pielaist pilnīgi tīras mašīnas, daudzas darba vietas ir atkarīgas no šīm tehnoloģijām, un autražotāji koncerni Bavārijā un citās pavalstīs balso pret šo iniciatīvu. Vai jūs varat pamatot liesaks ieslēmumu šajā jautājumā? Nu, man šķiet skaidrs ir tas pamatojums. Eh, pavalstis vēlas eh, saprast, eh, vai tiešām ir iespējams emisijas noreducēt līdz nulli, līdz 2030. gadam. Un pavalstis vēlas, lai komisija to papētītu. Man šķiet, ka šis priekšlikums nav tikai ārkārtīgi ambicios, bet arī nereāls. Uh, Nu, tiešām līdz 2030. gadam mums nebūs tik daudz elektra, automobiļu. Mēs arī nepaspēsim struktūras, struktūrālām, struktūrālajām pārmaiņām sagatavoties. Mums nebūs uh, tāda rūpnīca, mums nebūs uh, apmācīti cilvēki, mums nepieciešams uh, pārējais posms. Mēs uh, mums jākoncentrējas arī uz hibrīdu automobiļiem. Un uh, pakāpeniski mums jāreducē šīs emisijas, bet uh, tam būs vajadzīgs ilgāks uh, laiks. Un tas jau, to jau arī izskaidroja uh, uh Fadējā savā pamatojumā. Ļoti labi, ka jūs uz to atsaucāties. Jūs uh, arī teicāt. Uh, par to, ka Lēja Saksija reaģēja uz šo iniciatīvu atcelt iekšdedzes motors līdz 2030. gadam. Nu, labi, ka, ka, ka, ka jūs skatāt šo jautājumu. Šādi mums, kundze, jāpaldies. Man ir vairāki jautājumi. Mēs tagad diskutējam par to, ka nu, jūsu valdībai arī noteikti ir savs intereses aizstāvams lielā fabrikā, kas atrodas reģionā. Vai nebūtu prātīgi padomāt par tīpa pieļaušanu, eh, par šīs kompetences pārcelšanu uz Eiropas līmeni? Un līdz ar to jums arī nu, neviens vairs nevarēs neko pārmest par darbošanos kādās konkrētās interesēs. Vai jūs sapratāt mani jautājumu? Tātad vai nebūtu laba doma šo tipu pielaišanu tomēr pārcelt uz ES pleciem, jo tas tad arī dalību valstu uzdevums padarītu mazāk problemātisks un jums neviens interešu konfliktu nevarētu pārmest. Paldies! Atbilde. Paldies! Es domāju, tas ir ļoti būtisks aspekts, bet es nesaku, ka tam piekrītu, ka būtu labāk to tomēr pārnest uz es līmeni, bet es piekrītu daudziem citiem. Mm, priekšlikumiem, ka ir jābūt labākai koordinācijai, eh, var pārbaudīt valstis cita citu, bet nevajadzētu aizmirst, ka mēs strādājam globālā tirgū. Mums ir jāparūpēs, lai mūsu produkti ir eh, konkurēt spējīgi arī starptautiskajā tirgū, bet mums ir jādomā arī par tīpu pielaišanu. Tas ir jāveic pietiekami normālā, paredzamā laika posmā Es negribu, lai tas viss notiktu standartizēt vienā ES līmenī. Uh, jautājums man šķiet, nu jā, to var darīt vietējā līmenī, bet varbūt, ka kontrolas, kā šie uh, parametri, kā normas tiek ievērotas, tam ir jādara, varbūt, uh, tam ir jānotiek uh, ES līmenī. Ja būtu vairāk ES kontrolas, tad varbūt jums arī būtu mazāk atbildības daļa. Kontrola, kontrola. Labi, tagad es laikam labāk sapratu. Tā tad eh, tipu pielaišana vietējā līmenī un kontrola, tirgus kontrola ES līmenī. Jā. Ka uh, tirgu pārbaudot var konstatēt, ka pielaižot tipus ir ievērot vienu un tie paši kriteriji. Nu jā, un standarti visur ir uh, līdzīgi, tā tad tirgus. Uh, Eh, uzraudzība pie mums notiek eh, ne visas valsts līmenī, bet eh, pavalstu līmenī. Un, protams, mums jāatrod kaut kāds kopīgs ceļš arī kontrolēm. Un vai jūs tad varētu apspriesties ar federālo ministru par tirgus uzraudzību un kontroli, ko varētu vairāk darīt ES līmenī, nu vismaz tā centralizētāk? Tas noteikti būtu ļoti noderīgi. Nu, tas varētu mums ļaut atrisināt arī daudzas nopietnas problēmas. Paldies! Es domāju, ir ļoti labi, ka mēs nošķiram šeit tirgus uzraudzību no tipu pielaišanas. Mums ir jāsaprot, kā to labāk organizēt. Protams, nevajag uh, izvairīties no informācijas sniegšanas, bet jāsaka, ka mēs nedrīkstam pieļaut šādu kļūdu atkārtošanos, jo tad būs uh, liels problēmas ne tikai Eiropas tirgu, būs grūti pārdot mūsu produktus startautiskajos tirgos. Tātad, ja tirgus uzraudzība var kalpot par uh, instrumentu, kas ļaus šādus trūkumus atklāt pietiekam agri, tas ir ļoti veiksmīgs priekšlikums. Mēs noteikti varam par to diskutēt un tas ir jāuztver ļoti nopietni. Tātad, kā mēs tirgus uzraudzību varam organizēt labāk? Jā, nu noteikti par to ir vērts diskutēt. Šulcis kungs, paldies! ministra kungs, ka esat ieradies un gribētu arī atkārtot, jūs savā uh, ievadrunā teicāt, ka Lejas Saksija ļoti lepojas ar Volkswagen. Es pats esmu arī kādreiz strādājis auto piegādes nozarē un es varētu teikt, ka mums ir noteikti jālepojas Eiropā ar saviem autoražotājiem. Bet uh, mani urda vairāki jautājumi. Pirmām kārtām, kā šis skandāls ietekmēs Volkswagen. Un aizvien biežāk mēs dzirdam dažādas politiķu balsis, kas apgalvo, ka īstenībā Volkswagenam vajadzētu uh, maksāt kompensācijas cietušajiem klientiem. Bet nu kā to varētu darīt, uz kādu juridiskā pamatu vajadzētu balstīties? Ko jūs par to visu domājat? Vai patiešām ir nu, iespējams atrast kaut kādu juridisku pamastu, pamatus, kura balstoties Eh, ir iespējams izmaksāt kompensācijas eh, Volkswagen klientiem? Atbilde nē, šeit nekādu juridisko pamatu nesaskatu. Jāsaka, ka ir jāvienojas vai no nu ar KBA vai ar citām iestādēm. Tātad pēc iespējas ātrāk jāgarantē, lai mūsu klienti varētu braukt ar labu nevainojamu automobīli, un tam ir jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie pasākumi. kvalitatīvas, labas automašīnas, un tā tad ir jāizskauž eh, šīs izmaiņas, kas tika veiktas, šīs manipulācijas. Un otrs jautājums varbūt nedaudz eh, citā ievirzē. Nu jā, ja kāds nav uh, strādājis uzņēmuma uzraudzības padomē, ir grūti saprast visas šīs fineses. Es gribu teikt, Volkswagen ļoti ilgi bija viens no veiksmīgākajiem uzņēmumiem Eiropā. Uh, Jāsaka, ka kādu brīdi tas patiešām bija vērtīgākais visā pasaulē. <clears throat> Un noteikti tagad uzraudzības padomē ir uh, dažādas uh, sarežģītas lietas jāapspriež, vai jums šķiet, ka tur kaut kas ir mainījies, ka diskusijas ir kļuvušas tehniskākas. Nu, varbūt kādreiz jums tas, uh, kā uzraudzības padomas loceklim, uh, nešķita tik aktuāli. Paldies! Mums ir jāmeklē pietiekami labi risinājumi, un ne tikai Volkswagen uzraudzības padomē situācija ir mainījusies, jo tas, ko esam piedzīvojuši, tas ir ļoti, nu, dramatisks pārdzīvojums gan mums, gan pārējiem, bet Volkswagen tagad piedzīvo tādu īpašu brīdi. Uh, Jāsaka, ka mainās arī mobilitātes modeļi un auto nozare tagad atrodas liela izaicinājuma priekšā - digitalizācija, tehnoloģija attīstība, tas viss norisinās nu tik ātri. Nekad mēs e, izmaiņas nesam pieredzējuši vēl līdz šim tādā tempā. Tādēļ eh, Volkswagenam pie tā ir jāstrādā, jāpielāgojas jaunajiem apstākļiem, bet nu ir jāparūpēs, lai arī klienti būtu apmierināti un ir jālabo šie manipulētie automobīļi. Un, protams, ir. Uh, ne, ne vienkārši jāstrādā tālāk kā ierasts, nē, ir jāpielāgojas izmaiņām, pašiem ir jāveic visas adaptācijas, un jā, nu, Volkswagen tagad ir vairāk darba varbūt nekā citiem autoražotājiem. Jūs noteikti varat arī stādīties priekšā ka mums ir daudz vairāk sēžu tagad, jo no vienas puses mēs uh, diskutējam par to, kā tad šo, šis skandāls sekas uh, tagad uh, mazināt, mīkstināt un mums ir jāpielāgojas arī tehnoloģiskajai attīstībai. Un, protams, tas viss mums liks strādāt daudz vairāk un intensīvāk. Un jāsaka, ka tas ļoti arī, nu, iespaidīgs kā ar Volkswagen Bonafā kundi. Paldies, ministra kungs. Vienošanās ar uh, amerikāņu iestādēm Volkswagen jautājumu pārēc 4,7 miljārdu dolāru izmaksas piesārņošanas apkarošanu un IPA apgalvo arī tādu automobīļu ieviešanu pakāpeniski, kuriem būs nulles līmeņa emisijas. Vai kaut kas tam līdzīgs būtu iespējams Eiropā? Vai uzraudzības padomē jūs varētu kaut ko tādu ierosināt Volkswagenam? Uh, Un uh, otrs jautājums uh, mums uh, jāmaina šie motori. Jūs teicāt, um, tīrais dīzelis nav gluži nākotne. Kā lejas saksija veiks investīcijas veidos politiku, lai pārkvalificētu Volkswagen darbiniekus, lai viņiem būtu iespēja strādāt ar šiem jaunajiem motoriem? Tad jums paredzēti kaut kādi pavadošie pasākumi Mm, pārkvalificēšanas kursi, tālāk apmācība, kaut kas tāds. Jā, vielen dank, vielleicht. Paldies par jūsu jautājumu. Nu jā, šī vienošanās ar ASV. Tā ir vairāku pakāpju vienošanās. Mums, protams, ir jādomā par jaunu dzinēju attīstīšanu Un mm, Volkswagen ir apņēmies to darīt. Tas attiecas arī uz Āziju, Eiropu un citiem kontinentiem šajā pasaulē. Saistības, kas ir noteiktas eh, arī juridiskā ceļā, nosaka, ka ražošana eh, norisināsies arī citviet pasaulē, bet, protams, ir jāveic visi nepieciešamie pielāgojumi, un ja te ir, nu, tiesisks strīds ar ASV, tas ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk. Volks, Volkswagen investē jaunos dzinējos, uh, izpētē arī jaunos mobilitātes konceptos. Un nākamās eh, desmit gados mēs noteikti pieredzēsim jaunus mobilitātes veidus, un tas būs saistīts ne tikai ar atsevišķiem dzinējiem un automašīnām, bet ar tehnoloģijām daudz plašākā izpratnē. Un 20. 25. gada stratēģija, ko Volkswagen uzņēmums ir izstrādājis, ir jādomā par tādiem automobīļiem, kas būs dzīvotspējīgi, kas būs eh, konkurētspējīgi arī nākotnē varbūt ražošana klasiskā formā nu, ļoti spēcīgi mainīsies. Es domāju, ka dīzelis noteikti ir arī pietiekami konkurētspējīgs kā degviela, lai varētu samazināt CO2 emisijas. Bet ir jānotiek pārējai, ir jāpielāgojas attīstībai. Protams, diemžēl varētu arī iet zudumā darba vietas ir jāražo pietiekami daudz arī elektromobīļu, bateriju, un ja mēs runājam par uh, bateriju ražošanu Eiropā, nu tās netiek pietiekami lielos apmēros piedāvātas. Tās ir problēmas, bet tas viss ir jārisina. Paldies! Es gribēju papildi jautājums. Vai nav paredzēts, ka cilvēki, kas šobrīd strādā pie dīzeļdzinējiem, saņems iespēju pārkvalificēties un strādāt pie, teiksim, elektriskiem eh, automobiļiem, lai nezaudētu darba vietu, lai paliktu tur, kur viņi ir šobrīd. Paldies! Pats par sevi saprotams, augsti kvalificēti inženieri mums vienmēr būs nepieciešami, un nav jau tā, ka viņi mētātos uz ielas, bet es teikšu godīgi, ja mēs runājam par elektromobiļiem, ražojot šādas automašīnas, eh, ir nepieciešams mazāk darbinieku. Ražojot, piemēram, dīzeļu un benzīnu zinējus, tur ir nepieciešams vairāk darba roku. Tas nozīmē struktūrāls pārmaiņas. Par to ir jārunā atklāti un saražot tikpat daudz elektromobīļu, cik ar klasisko dzinēju darbināmo automobīļu. Nu, tas prasa mazāk darba roku. Mums ir jādomā par stratēģiju 2025 ir jābūt arī nu, kaut kādiem risinājumiem, vienojoties ar arotbiedrībām un darbiniekiem, lai tas nelabvēlīgi neietekmētu darba tirgu. Henkel kungs lūdzu. Līza kungs, mums patiešām jāpiesargās. Mums ir jās, jārastē ne tikai simptomi. Manuprāt, dīzeļa uh, skandāls un visi pārējie uh, ir simptomi kam citam. Pirms strādāju Eiropas parlamentā, es strādāju konti uzraudzības padomē. Tā arī, tas arī ir uzņēmums, ar ko ir iespējams lepoties. Tur strādāju 25 gadus un nekad mēs nepiedzīvojām līdzīgu skandālu bet mēs ļoti labi redzējām, kas notiek Volkswagen, un mēs zinājām, ka Volkswagen valda tāda baiļu atmosfēra. Ja jūs patiešām gribat koncernā kaut ko mainīt, nu tad par to ir jādomā. Atbildot uz sesto jautājumu, jūs teicāt, ka struktūrālas izmaiņas Volkswagen koncernā jūs tikai apsveicat. Nu, cik nopietni šis temats tiek vispār apspriests? Paldies! Paldies! par šiem precizējumiem. Es pirms tam mēģināju, nu, hmm, precizēt. Jāsaka, ka nu, valdes priekšsēdētāja daudz domā par šo struktūrizāciju, par uh, iekšējo atbilstību, un um, darbinieki vienmēr tiek uzklausīti. Te ir jādomā arī par trauksmes cēlājiem, uh, tiek pielāgoti pasākumi šiem jaunajiem apstākļiem, un uh, par saziņas kultūru uzņēmumā tiek domāts ļoti daudz. Līdz ar to, ņemot vērā piedzīvoto, runāt par šiem dīzeļu dzinējiem, un uh, lauzot galvu, kā kas tāds vispār varēja notikt, mums ir jāsaprot, ka nevienam nebija arī um, drosmes pateikt priekšniecībai, tas nav iespējams, bet tas ir ļoti svarīgi, tas ir ļoti svarīgi uzņēmēju darbības kultūras ietvaros. Šeit kaut kas ir jāmaina, ir jādomā arī par labāku trauksmes cēlāju aizsardzību. Paldies! Jā, es jums novēlu pasākums un. Uh, panākumus un uh, veiksmi, tā jums būs nepieciešama. Un jāsaka, ka Bavārija ir Volkswagen iesūdzējusi tiesā, ņemot vērā, kā šis skandāls ir ietekmējis pensiju fondus. Lējas Saksija to nedarīja. Es tagad jums uzdošu ļoti nopietnu jautājumu. Jūs esat. Uh, uh, ekonomikas ministrs. Jums ir jāizstāv pavalsts intereses, bet tai pašā laikā jūs esat Volkswagen uzraudzības padomē. Nu, vai tas patiešām ir iespējami? Vai tas nav tāds nepārvarams interešu konflikts? Paldies. Nē, interešu konflikta šeit nav. Neredzu tā sastāvu. Un, mm. ja tiek runāts par sūdzībām, te ir. Uh, jānošķir viens no otra. Mūsu rīcībā nav Volkswagen akcijas, lai tās pirktu un pārdotu īstajā brīdī. Volkswagen ir neatņemama lejas saksijas sastāvdaļa. Nevienam nav nekādu interešu pārdot tagad Volkswagen akcijas. Mēs esam strateģisks Volkswagen partneris un šie spekulanti, kas mēģināja tikai eh, piepildīt savus pensiju kases, tie nav spekulanti, saka Henkelkungs. Es te runāju par šiem pensiju fondiem, saka ministrs. Tā tad Lējas Saksija vienmēr ir bijusi uzticams Volkswagen partners, nekad mēs neesam vēlējušies pārdot uzņēmumu akcijas. Tā tas vienmēr tika atkārtots arī federālajā valdībā. Jā, nu, ja mēs tagad sāksim runāt par pensiju fondiem Vācijā, tas diez vai būs piemērots, saka priekšsēdētā Gizeks kungs. Paldies, paldies, Līsa kungs. Es tikai gribēju nedaudz atsaukties uz uh, to, kādu iespēju tas atstās uz uh, tautsaimniecību. Pagājuši gada Volkswagen zaudējumi bija 1,4 miljārdi, arī kompensācija Amerikai izmaksās ļoti dārgi un arī darbinieki tajā laikā, tie, kas strādā uz pagaidu līguma bāzes, ir eh, ļoti eh, noraizējušies. Arī šodien mēs eh, varējām lasīt avīzēs, ka pagaidu darbinieki, nu, viņu līgumi netiks pagarināti, un tagad tika lēmts, ka augstāka līmeņa darbinieki saņems bonusus. Es domāju, tas ir absolūti nepareizs atšķirības signāls un tā, nu, nevajag rīkoties ar darbiniekiem. Un ko jūs varētu darīt eh, federālajā valdībā, lai tomēr to kaut kādā veidā kompensētu? Atbilde. Nu, nevajag visu samest vienā katlā. Nu, ir jālūkojas uz to diferencēti. Kas notiks? Mums galvenokārt ir jādomā, kas notiks tālāk ar Volkswagen uzņēmumu. Ir jāgarantē tā pastāvēšana un arī darba vietas. Un tie klienti, kas pērk Volkswagen automašīnas, nu, viņi uzticas uzņēmumam. Un mēs arī konstatējām, ka ne visur ir, eh, teiksim, uh, pietiekami augsti pārdošanas rādītāji, jā, tas sagādā raizes arī mums. Mums ir jāstabilizē uzņēmums un jāsaka, ka desmitiem tūkstoši darba ņēmēju, kas pēdējo gadu laikā ir strādājuši uz pagaidu līgumiem, mums ir jāpiedāvā viņiem kaut kāda stabilitāte. Un Volkswagen panākumi ir arī mūsu darba ņēmēju panākumi. Uh, No nu, 2007. gada mēs vērojam ļoti labus izaugsmas rādītājs. Jā, nu tagad ir tāds lūzums šajā līknē, ņemot vērā skandālu. Mēs vēlamies to pārvarēt, un man visi darba ņēmēji ir vienādi vērtīgi. Vai nu viņi ir uh, pieņemti darbā uz uh, nenoteiktu laiku vai uz pagaidu līguma pamatiem. Jāsaka, ka ir arī konkrēti līgumi Eh, kas ir eh, noslēgti ar uzņēmuma valdi, un mums ir jādomā arī par akcionāriem, eh, un jau uz brīdi valdes algas tiek samazinātas, juristi ir izvērtējuši, vai ir iespējams šīs algas valdei samazināt. Šādu iespēju nav. Tas patiešām tika izvērtēts, bija ārējais audits. Mums jau nevajag to nu, kaut kā emocionāli lemt. Neskatoties uz to visu, es jums tagad pateikšu godīgi, tāpat kā esmu to teicis, citos apstākļos. Mums ir jāsaprot, protams, kāds ir signāls, kā tas izskatās uz ārpusi. Un, protams, citreiz mums ir jāpieņem nu, tādi individuāli lēmumi, un tie nav saistīti ar uh, uzņēmumu padomu. Paldies, tagad Dalī kundze, paldies priekšsēdētāji, paldies ministra kungs, uh, paldies, ka ieradāties, lai atbildētu uz jautājumiem. Uh, uzklausīšanas sākumā uh, jūs teicāt, ka par izslēgšanas ierīcēm pats uzzinājāt tikai 19 septembrī no medijiem un ka gaidāt detalizētāku paziņojumu gada beigās. Nu, ko jūs vēlaties redzēt šajā ziņojumā? Ko jūs no tās sagaidāt? Ko esat apņēmušies darīt paši pavalsts valdībā un ko tad darīsiet turpmāk? Paldies! Paldies! Ja runājam par visām juridiskajām diskusijām ASV, mums, protams, ir jādomā, kā tam visam pielikt punktu, nu kā vienoties. Ir arī jāizvērtē faktoloģiskā puse Šeit ir juridisks strīds, un pēc tam tiks sagatavots rakstisks paziņojums ar visiem faktiem no pašas pirmās skandāla dienas, arī piedāvājot izvērtējumu rezultātus, un mēs uzņēmuma valdē gribējām tātad saprast, kā to visu pēc iespējas labāk atspoguļot un atrisināt, lai nav tikai tehnoloģiskas dabas risinājumi, ir jādomā arī par informāciju, par uh, to, ka vispār kaut kas tāds varēja notikt, kur ir notikušas kļūdas, kādi lēmumi ir tikuši pieņemti. Un, protams, tas sasaucas arī ar jūsu uzdotajiem jautājumiem, kuram tad vajadzētu veikt kontrols, kuram vajadzētu veikt tipu pieļaušanu. Jā, nu varbūt, ka bija teorētiski iespējams jau agrāk eh, ko tādu apzināt. Paldies, vai šis ziņojums varēs tiks, tikt izmantots nu, kā mehānisms kompensācijām, vai kompensācija jautājums jau no paša sākuma šeit netiek apspriests? Atbilde. Man šķiet, šeit nav nekāda juridiskā pamata kompensācija mehānismam. Paldies. Tā tad jūs uzskatāt. ka nu, ir iespējams šeit divas tādas mērauklus piemērot attiecībā uz eh, patērētājiem. Atbilde. Es gribu teikt, ka ASV ir spēkā sava jurisdikcija un tā tad ir iespējams, eh, ka Amerikā, piemēram, cilvēks iegādājoties automobili, pēc tam varbūt vīlies, jo, nu, automobils varbūt nav pilnībā atbildis um, tam, kāds viņam ir ticis solīts. Bet Eiropā ir tā, ka, ja automašīna izbrauc no fabrikas, tā ir jāatbilst visām prasībām un visām klienta gaidām. Mums ir arī šīs uh, tā teikt, jūniešanas iespējas, un, piemēram, ASV ir bijuši tik daudz atsaukšanas akcijas, nu tas īstenībā nav pat normāli, ja mēs to izvērtējam un salīdzinām ar situāciju Eiropā. Volkswagen ir jāparūpējas. Ja, par to, lai cilvēki varētu arī attiecīgi doties uz auto um, darbnīcu un savu automašīnu piemērot visiem standartiem. Nu, ASV ir citi noteikumi spēkā, un viņiem ir arī citas šīs atsaukšanas normas. Un jāsaka, ka mēs arī izvērtēsim, cik daudz būs uh, automašīnas pēc tam vests uz darbnīcu. Lūdzu. Mīriks kundze, Mīriks kungs, atbildēju uz pirmo jautājumu. Jūs minējāt, ka lejas akcija apsveic jauno komisijas priekšlikumu motoru transporta līdzekļu tipa apstiprinājumiem. Vai jūs varētu detalizēt pastāstīt, kāpēc šis jaunais regulējums ir nepieciešams? Kādas problēmas šeit tiek atrunātas attiecībā uz tirgus uzraudzību? Un kuriem par to ir jāuzņemas atbildība? Vai jūs saskatāt šeit kādus trūkumus priekšlikumā? Un konkrēti es gribētu dzirdēt, kādēļ tipa apstiprinājumu vai tirgus uzraudzībai ir jānotiek Eiropas Savienības līmenī, nevis tikai dalībvalstīs, un gribētu dzirdēt konkrētus argumentus. Paldies! Jūs noteikti šeit pieminējat veselu virkni dažādu punktu. Nevēlos izvairīties, taču ņemot vērā visu šo komplekso situāciju, ja mēs runājam tikai par atsevišķu punktu, tad tas nebūs pareizi. Varbūt, ka mēs varam dot rakstiskas atbildes, piemēram, runāt par atsevišķu jautājumu. Es tā kā pieminēju jau trūkums regulējumā, šīs izņēmuma atkāps, vai tās nepieciešama vai nē. Tas viss ir jāskata kontekstā. Un, ja jūs to vēlties, es labprāt sniegtu jums mūsu Lēs Saksijas uzskatu tādā rakstiskā visaptverošā formā ja tā varētu. Jā, ļoti labi. Noteikti tā darīsim, Šulc kungs. Priekšsēdētā kungs, vai jūs eh, zinat eh, ASV televīzijas seriālu House of Cards kāršanāms? Nu, jā, par to man stāstīja biroja vadītājs. Es to pieninu. Es to pieminu tādēļ, jo to producē Netflix straumēšanas dienas, un Netflix tagad paziņoja, ka būs uh, filma par Volkswagen skandālu, jo tas ir tik būtisks visā pasaulē. Ja Eiropas parlaments arī iesaistīsies, es labprāt piedāvātu sevi šajā darbā filmēšanā. Bet kādēļ es to uzdodu? Tādēļ, ka visā pasaulē atbildīgi par darbu taču ir valde. Un visi redzēja, kā Lejasakcija izturējās pēdējā sanāksmē, kad bija runa par valdes jautājumiem. Varbūt jūs varat pastāstīt, kādu iemeslu dēļ jūs no Lejasakcijas atturējāties šajā jautājumā. Jā, es to labprāt darītu, jo, manuprāt, tas ir tāds elementārs jautājums saistībā ar tiesiskumu mūsu valstī. Tad, kad bija jāpieņem lēmums par izmeklēšanu veikšanā Braunšveigā pret diviem bijušajiem valdes eh, locekļiem par saukšanu pie atbildīgas. Un, manuprāt, kā atbildīgs, kā amatpersonu ministrs, es nevaru vienkārši tā pēc noklusējuma piemērot šo procedūru, jo izmeklēšana mums nebija zināma, nezinājām rezultāts. Mēs nevaram tā vienkārši pēkšņi rīkoties. Taču šis fakts, ka lejasakcijas prokuratūra izmeklē, ir pietiekams arguments, kur mēs nevaram vienkārši tā piekrist šai procedūrai. Tādēļ attiecībā uz šīm divām personām mēs nevarējām piekrist šai procedūrai. Es vēlos pateikties jums un arī Dobrina kungam, jo, manuprāt, šodienas pasākums tiešām bija lielisks. Paldies, un pēdējais, kas drīkst uzdot jautājums, ir Ekhaut kungs. Paldies, paldies, ministrs, par dalību šodienas sanāksmē. Un pēc šīm divām uzklausīšanām, manuprāt, viens no lielākajām problēmām Eiropas auto nozarei, protams, ir uzticamības trūkums, un tas ļoti smagi skār nozari. Un, manuprāt, mums kā politiķiem, mēs esam spēlējuši zinām lomu šajā sakarībā, un gribētu dzirdēt no jums, eh, ko jūs domājat par tirgus uzraudzību, kur jo parasti uzklausīšanās mēs norādām uz uh, noteikumiem vai citām iestādēm, tiek norādīts ar pirkstu daudz, taču par tirgus uh, uzraudzību šeit jūs varat spēlēt savu lomu, kas jūsuprāt ir nepieciešams, lai uzlabotu tirgus uzraudzību, lai nodrošinātu to, ka automobīļi, kas neatbilst likumam, tiek laicīgi sodīti, pirms kāds cits to atklāja, un tad protams, atkal iestājas uzticēšanās krīze. Vai jūs praktiski paredzat kaut kādus uzlabojumus? Sākumā vēlos teikt, ka piekrītu jūsu analīzai, ka pirmais solis būtu tipa apstiprināšanas procedūra, kur mums ir jāprūkojas, lai automobīļi nesaņemtu apstiprinājumu, kas neatbilst ceļiem, noteikuma. Un otrs punkts būtu tirgus uzraudzība. Jauniem transporta līdzekļiem mums tas ir jādara pēc trim gadiem, tas ir jāņem vērā, jo tas ir diezgan ilgs laiks, un tas ir tas, ko vēlos pateikt. Šeit mēs esam atbildīgi pret cilvēkiem, nedrīkstam atstāt ceļu satiksmē tādus auto transporta līdzeklis, kur neievēro emisiju robežas. Tā ir mūsu atbildība pret cilvēkiem, bet godīgi sakot, to jūs pieminējat arī, tas ir atbildība pret uzņēmumu, jo tas tā notiek, tad zūd uztica, uzticamība un iespējams arī darba vietas Eiropā un darba vietas rūpniecībā ir būtiskas Eiropā. Tādēļ tiešām esmu ieinteresēts ļoti uzmanīgi domāt par to, kādas iespējas pastāv. Vienu punktu pieminēja arī Dobrīna kungs kā mēs varētu daudz intensīvāk investēt reālās braukšanas eh, testēšanā un šeit gūt konkrēts rezultāts. Kaut gan dzirdējām un redzējām, ka šeit pastāv tādas iespējas kā atslēgšana pēc zinām laika. Mums tiešām būs vēl daudz darba darāms, lai pārbaudītu to, ka tie transporta līdzekļi, kuri saņem tirgus tipa apstiprinājumu, arī uh, īstenojot tirgus uzraudzību, reālajā dzīvē darbosies. Mēs zinām, ka mums nepieciešama arī kvalificēts personāls, mums būs intensīvāk jāveic tirgus uzraudzība, iespējams tā būs dārgāk, tas arī ir aspekts, kas jāņem vērā, taču mūsu uzdevums sabiedrības un aizsardzībai mūsu politiskā atbildība attiecībā pret mūsu rūpniecību ir nodrošināt šos aspektus. Un treškārt, ņemot vērā visu, ko mēs darām, Mums ir tāda ražotāja Eiropā, kas darbojas starptautiskajā tirku. Mums tas šeit jāsaskata sakarības. Runājot par dzinēju, tehnoloģiju attīstību, mums ir jāņem vērā starptautiskais tirgus. Tādēļ mums ir jāvienojas starptautiski, kā definēt šo standartus, nevis tikai izolēti lūkoties uz Eiropu. Liels paldies! vēlos jums pateikties viss mūsu komitejas vārdā, un kā jau Šulcs kungs teica, liels paldies, ka ieradāties. Nu, tas nav tikai dažādo dalībvalstu interesēs šeit ierasties, bet arī pavalstu un reģioni ir arvien svarīgāk, un mums Beļģijā arī ir neliels reģions. Jūs redzat, cik svarīgs viss kļūst, un ņemot visu to vērā, un ņemot vērā arī tiesiskā satvera uzlabojums, pie kura strādājam. Reģioni ir ārkārtīgi iesaistīti, īpaši Vācijas pils pavalstis. Paldies par jūsu sniegtajām atbildēm. Noteikti vēl saņemsiet rakstiskus jautājumus. Liels paldies jums un tiksimies atkal nākotnē. Un mēs nākamreiz tiksimies 17. novembrī. Liels paldies!